Dārgie kolēģi, labrīt! Es gribētu ierosināt, tūlīt ķerties klāt pie sestā darba kārtības punkta. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Kosovas ārlietu ministru Enveru Hokshaju. Es eh, gribētu viņu sirsnīgi sveikt eh, mūsu komisijā, un tas pats attiec uz Edvaru Kokanu kurš ir priekšstādātais delegācijā attiecībām ar Dienvidu eh, Austrumu Eiropu. Ministra kungs, pēdējā laika politiskās aktivitātes Kosovā bija ļoti saspringtas, tur bija daudz dažādu aktivitāšu, bija saspringts vēlēšana laiks, un tad bija jāraugās, kā valdība var risināt daudzos izaicinājumus, kas stāv šīs valsts priekšā. Mēs uzzinām, ka pēdējā sanāksme Belgrādas Prištīnas dialoga ietvaros bija auglīga un tika panākt vienošanās par svarīgiem punktiem, piemēram, par kustības brīvību, diploma pusēju atzīšanu un Uh, pilsoniskās um, situācijas paziņošana. Apmaiņa ar šo informāciju. Gribēju sveikt tavas puses ar šo uh, sasniegumu. Mēs būsim nepacietīgi, gaidot, kā šīs vienošanās tiek īstenotas praksē. Jums jāzina, ka Eiropas parlaments atbalsta vīzu atcelšanu Kosovai, un mēs ceram, uh, ka drīz sāksies e, dialogs par vīzu režīmu atcelšanu ar Kosīnu. Protams, ka šis progress nozīmē arī to, ka Kosovai ir jāizpild virkne kritēriju par e, personu atpakaļ nosūtīšanu, to personu atpakaļ nosūtīšanu, kas nelegāli atrodas Eiropas Savienībā. Mēs gribētu uzklausīt jūsu viedokli par jūsu gaidām un iespējamo šī jautājuma progresu. Tātad vārds jums, un tad pēc tam tūlīt sāksim debates, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, godātie ārlietu komitejas locekļi. Man nu diena ir liels prieks šodien runāt jūs priekšā. Un liels paldies, ka jūs man sniedzāt šo iespēju. Es domāju, ka tas ir uh, īstais brīdis, lai mēs varētu iesaistīties uh, domu un viedokļu apmaiņā. Un Īstenībā es eh, ilgāk eh, par astoņiem gadiem biju ievēlēts parlamentā pats savā dzimtenē, un tādēļ es labprātāk iesaistītos diskusijā, nevis pats tagad uzstātos ar garu runu. Pirmām kārtām vēlējos jums pavēstīt, ka Kosovas republika ir jauna valsts un mēs reģionā esam garantējuši mieru, stabilitāti un uh, labklājību. Es eh, gribēju jūs noteikti informēt, ka pēdējo trīs gadu laikā mums ir izdevies izveidot valsti, īstenībā izveidot to, uh, no baltas lapas pilnīgi no nulles punkta, un e, Kosovas valsti izdevās izveidot pateicoties daudz valstu atbalstam, it sevišķi Eiropas valstu atbalstam, kas paveica lielisku darbu, un e, manas valsts iedzīvotāji noteikti ir ārkārtīgi pateicīgi par šo izrādīto atbalstu. Uh, miss. Kā jau priekšsēdētājs kundze minēja, Mēs Kosovā pagājuši mēnesi piedzīvojam konstitucionālo krīzi. Bija divi gadījumi, kas satricināja valdības stabilitāti, un mums kā jaunai valstī, neskatoties uz mazo pieredzi, tomēr izdevās atrast risinājumu un ievēlēt arī jaunu prezidentu, un tā ir pirmā prezidenta sieviete Balkānu valstīs. Viņa pārstāv mūsu valsti, un viņa ir bijusi arī partizāna kādreiz. Eh, šis gadījums pierāda, ka Kosova ir gatava ievērot tiesisks valsts principus, eh, politiskās stabilitātes nodrošināšanu, un, protams, mēs esam apņēmības pilni pārstāvēt visu sabiedrību. Ko es vēl vēlējos jums pastāstīt? Pēdējo trīs gadu laikā mēs vēlējāmies izveidot darbojoties spējīgu pilsonisko sabiedrību. Un vakardien tikās startautiskās vadības grupas uh, locekļi, tie bija cilvēki no 25 valstīm, viņi tikās Prištinā. Un mēs varējām uh, analizēt eh, savus sasniegumus pēdējo trīs gadu laikā. Vēlējos jums atgādināt, īstenībā mēs esam īstenojuši par 90% ieplānoto. Kosovu šodien ir eh, multietniska sabiedrība, kurā ļoti labi ir integrējušies arī mazākumtautību pārstāvi. Uh, mēs esam investējuši vairāk par 200 miljoniem eiro, lai izveidotu piecas jaunas pašvaldības, kurās galvenokārt dzīvo tieši serbu minoritāte. Parlamentā ir 26 deputāti, kas pārstāv tieši mazākumtautības. Un tāpat Mēs varējām izveidot multietniskas institūcijas, izveidojam tās arī no nulles, um, vietā, tās ir vietējā līmeņa institūcijas. Vēlējos uh, jums tāpat pavēstīt, ka mēs eh, jaunajā valdībā esam par savu galveno mērķi uzstādījuši cīņu pret eh, nabadzību, korupciju un organizēto noziedzību, vienlaicīgi uzlabojot eh, apstākļus un augsni ekonomiskajai izaugsmēji, tāpat ieguldam daudz pūliņu pārvaldībā un tieslietu sistēmā. Ar lielu gandarījumu jāatzīmē, ka jūsu priekšsēdētāji minēja dialogu, kas norisinās starp Prištinu un Belgradu. Es gribēju pateikt, ka šo dialogu inicijēja pagājušā gada septembrī pieņemtā ANO rezolūcija. Šajā rezolūcijā galvenokārt ir runāts par dažādām tehniskām detaļām. Un mēs eh, varējām eh, jau panākt trīs vienošanās, eh, kas arī ir veltītas trim galvenajiem jautājumiem. Pirmais bija saistīts ar universitāšu diplomu savstarpēju atzīšanu, otrais ar cilvēku brīvu pārvietošanos, un uh, trešā joma bija saistīta ar uh, zemes īpašumu dokumentiem. Uh, Mēs. Uh, Protams, uh, vēlējāmies uh, panākt progresu arī citās jomās, vēlējāmies virzīt uz priekšu dialogu, un, manuprāt, Priština ir bijusi ļoti elastīga, nopietna un apņēmības pilna, lai dialogs izveidotos pēc iespējas veiksmīgāks. līdztekus dialogam. Mēs turpinām strādāt, lai izkoptu labas attiecības ar kaimiņu valstīm reģionā. Mums ir ļoti labas, valsts, ļoti labas attiecības ar Maķedoniju, Melnkalni, Albāniju. Un jāņem vērā, ka šīs attiecības ir ieguvušas nevien politisku nokrāsu, bet arī ekonomisku nokrāsu, un mums ir arī cieši tirzniecības saites. Lai būtu pietiekami lakonisks, es arī labprāt vēlētos iesaistīties diskusijās ar deputātiem. Tātad, apkopojot, vēlējos teikt, ka nākamā mēneša laikā mums būs trīs lieli izaicinājumi. Pirmais no tiem ir Kosovas ziemeļdaļas integrācija, ir tāda paralēla eh, sērbu struktūra, kas darbojas šajā reģionā. Otram kārtām mēs negribam pieļaut uh, turpmāku iesaldētu konflikta pastāvēšanu. Mums ir jārisina šis teritoriālais jautājums un mēs, protams, esam pret uh, vardarbības izmantošanu. Otrs izaicinājums ir ekonomiskas dabas, tā ir valsts ekonomiskā attīstība. Mums ir izveidots ļoti labs ekonomiskās attīstības plāns, pie tā strādāja gaišākie valsts prāti, gan mūsu reģionā, gan arī pieaicināti eksperti no Eiropas. Un, protams, mūsu interesēs ir eh, mūsu pilsoņu eh, dzīves uzlabošana arī no materiālā viedokļa eh, raugoties. Un trešais izaicinājums ir Eiropas perspektīvas iedzīvināšana. Mēs vēlamies, lai šī perspektīva taptu redzama un taustāma, un tādēļ mēs lūdzam jūsu turpmāku atbalstu, it sevišķi runājot par vīzu ceļa karti. Eh, no 50 miljoniem Balkānu iedzīvotājiem eh, mūsu valstī dzīvo tikai 2 miljoni, un viņi joprojām nevar ceļot bez vīzām. Nu, mēs nepieprasām, lai eh, bezvīzu režīms tiktu ieviests jau rīt vai nākamgad, bet mēs vēlamies, lai jūs atbalstāt vīzu ceļa kartas izstrādi lai varētu ievērot visus kritērijus un lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu pārņemt nepieciešamos standārtus. Esam paveikuši jau lielu darba daļu pēdējo divu gadu laikā, bet ja mēs varētu uh, tikt pie vīzu ceļa kartes jau līdz gada beigām, īstenībā valdība ir apņēmības pilna padarīt savu darbu daļu. Ja mēs šo ceļa kārtu saņemtu līdz gada beigām, tas būtu patiešām ļoti jauki. Tālāk mēs vēlamies eh, izveidot eh, patiešām labas attiecības ar Eiropas Savienību. Kosova ir vienīgā valsts eh, reģionā, kam nav līguma saistība ar Eiropas Savienību. Un, protams, jāņem vērā, ka At, tas noteikti mainītu attiecības ar ES uz labo pusi un mums būtu vieglāk īstenot eh, nepieciešamās sociālās reformas. Ārlietu komitejas deputāti, priekšsēdētājs kundze. Protams, vienīgā darba kārtība, kas var būt mazai valstī, ir uz Eiropas vērtībām balstīta darba kārtība. Un eh, Eiropas integrācija uh, um, ir tāds trumpis, kas piedāvā mums uh, prognozējamību, labu pamatu, uz kura balstoties darboties tālāk un veikt visas reformas. Protams, mēs esam maza valsts, mēs esam neatkarīga valsts, un mazām nācijām arī ir tiesības pastāvēt. Bet uh, valstis reģionā nevar darboties tālāk bez šīs Eiropas perspektīvas, jo um, Tas ir eh, Eiropas eh, darba kārtība, Eiropas perspektīva ir mūsu galvenais postulāts arī mums, eh, tik jaunai valstī. Un vēlējos pateikties jums visiem par izrādīto atbalstu pēdējo gadu laikā. For... Tāpat man jāsaka pateicība par to, ka esat atbalstījuši arī citas valstis Balkānu reģionā. Pagājuši nedēļ piedalījos uh, samitā Horvātijā jāņem vērā, ka Horvātija ir ļoti tālu pavirzījusies uz priekšu iestājas sarunās, un šis ir tāds ļoti izšķirīgs brīdis. Es domāju, ka arī mums šajā brīdī ir jāpārņem Eiropas darba kārtību un jāpadara tā par savējo. Priekšsēdētājs kundze pateicos par man doto vārdu un ar lielu prieku atbildēšu deputātu jautājumiem. Paldies! Merci, euh, monsieur ministre. Paldies, ministra kungs. Tātad sāksim tagad debatas. Lūkšu kolēģis nerunāt ilgāk par trim minūtēm, lai mēs varētu turpināt sadarbu pie darba kārtības. Edvards Kokans, viņš ir priekšsēdētājs delegācijai Dienvidaus, attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais ministra kungs. Es arī gribu jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamenta delegācijas um, attiecībām ar Dienvidu Austrumu Eiropu vārdā. Sveicu jūs ārlietu komitejā. Man ir prieks, ka mums ir šī iespēja apspriest ar jums jautājumu saistībā ar pašreizējo situāciju Kosovā un nākotnes iespējamo progresu. Es gribu sacīt, kā parlamentu dialogu ietvaros, kurs, kas regulāri risinās ar mūsu partneriem Kosovā valda, eh, darbīga atmosfēra, vienošanās gars. Mēs augstu vērtējam to veidu, kā mūsu partneri nākušiem diskusijām. Un man šķiet, mēs vienmēr koncentrējamies uz svarīgajiem tematiem, kas Kosovai ir risināmi. Es gribētu arī apstiprināt priekšstādātājas kundzes komentāru. Viņa sacīja sākumā, ka jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu visās Kosovas ambīcijās saistībā ar tās ceļu uz Eiropas integrāciju. Tas attiecas uz uh, vīzu atcelšanas režīma jautājumu. Parlaments to atbalsta. Jūs ļoti trāpīgi sacījāt, ka no 50 miljoniem Balkānu iedzīvotāju tikai 2 miljoni dzīvo Kosovā un tiem nav iespējas eh, ceļot bez vīzām uz Eiropu. Uh, Mēs esam gatavi sākt sarunas ar Kosovas varas iestādēm par vīzu ceļa kārti. Mēs gribam sākt šo procesu viegli. Tas nav, taču gribu pieminēt, ka mēs vienmēr esam jūsu pusē un mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt. Kaut arī tomēr ir vērts viens komentārs šajā sakarā. Jā, mēs vienmēr esam gatavi jūs atbalstīt, jūsu tauta. Uh, nebauda vienlīdzīgu attieksmi. Un valdībai, protams, ir jākoncentrējas uz bezvīzu režīmu ieviešanu. Taču tai pašā laikā, grib minēt, ir daudz citu jautājumu, pie kuriem var strādāt bez vīzu liberalizēšanas, ekonomikas reforma un daudzas citas reformas, kas ir jāīsteno. Tādā veidā jūs pierādīsiet, ka jūs tiešām virzāties Eiropas integrācijas virzienā. Jā, vīzu atcelšana ir svarīga, taču tas nav vienīgais jautājums, kur var panākt progresu. Un vēl ir jautājumi un komentāri, kurus gribētu minēt. Es esmu dzirdējis, ministrs, kurus varētu jūs varbūt mums to apliecināt, ka Kosovas ārlietu ministrs sagatavojas ārlietu stratēģiju. Šāda veida dokuments ir svarīgs, īpaši ņemot vērā jūsu valsts pašreizējo situāciju. Varbūt jūs varētu mums sīkāk pastāstīt par šo dokumentu, kāda ir tā stratēģija, vai tajā ir uh, identificēts kādas īpašas prioritātes. Es tādu gribētu saņemt komentārus par to. Un runājat par dialogu, jūs to pieminējat, bet arī šajā gadienā es gribētu saņemt iespējams jūsu komentārs. Mēs zinām, ka opozīcija Kosovā smāk kritizē dialogu trūkumu. Es saprotu, ka rīt norisināsies debates parlamentā par dialogu, par izskanējušo kritiku. Tā apgalvo ka tas nav Kosovas interesēs, ka tas nav caurskatām, parlaments nav pietiekoši labi informēts. Varbūt jūs varētu mums sīkāk pastāstīt, kā jūs risināsiet šos jautājumus, kāda būs jūsu pieeja. Un tad par vīzu režīmu atcelšanu, liberalizāciju. Es gribētu sacīt ministra Esiet sveicināti mūsu vidū un esiet droši, jūs esat draugu pulkā. Paldies! Paldies, Kokana kungs! Tagad dodu vārdu Lunačekas kundzei. Viņa ir referente Kosovas jautājumos. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Arī es gribētu manas grupas vārdā un šī parlamenta vārdā sveikt Kosovas ārlietu ministru ārlietu komitejā laipni lūgti mūsu vidū. Esmu priecīga, ka varam noturēt šo dialogu arī šeit. Kukan kungs jau minēja vairākus aspektus, arī es gribētu par tiem runāt līdz ar to. Eh, negribu atkārtoties un minēšu citus aspektus. Tomēr gribētu minēt, ka Dienvidu austrumē Eiropas delegācija apmeklējot Kosovu pirms mēneša eh, izvērst dialogu ar jūsu parlamentu. Mēs secinām, ka parlaments ir ļoti aktīvs, Kaut arī es zinu, ka bieži vien valdībām nevisai patīk, ka deputāti parlamenti ir tik aktīvi, jo īpaši izvēršot kritiku. Es uzskatu, ka tā ir pozitīva zīme jūsu valsts demokratizācijas procesā. Un runājot par dialogu starp serbiem un uh, kosoviešiem jūsu parlamentā rīt. Uh, Es par to arī varu priecīgi un arī ceru, ka drīzākajā laikā saņemsim informāciju par tā rezultātiem. Bet ir daži jautājumi, kur gribētu jums uzdot, vai arī jūs gribētu komentēt jūsu sacīto. Jūs pareizi sacījāt, ka Kosova ir ļoti stabila šī reģiona valsts pat labam. Ja mēs paraugāmies uz kaimiņu valstīm, uz Albāniju, piemēram, tur bija problēmas pēc vēlēšanām, kaut arī bija zināms problēmas ar vēlēšanām Kosovā, tagad mēs zinām, ka situācija varbūt ne visi tam var piekrist, bet, piekrist, bet pat labam ir stabila, norisinās arī debates, un tā ir tāda pozitīva attīstība, ko esam piedzīvojuši kopš decembra vēlēšanām. Es gribētu zināt no jūsu puses, kā jūs raksturot, jūs sacījāt, jā, jums jācīnās ar organizēto noziedzību, ar korupciju, vai jūs varētu pastāstīt par juridiskiem jautājumiem, likumiem, kas tiek īstenot, kas tika pieņemti jūsu parlamentā? jo mēs esam, dzir, mēs esam runājuši kritiski par to, ka, piemēram, nav likuma par liecinieku aizsardzību. Un, kad, piemēram, cilvēki runā par organizācijās noziedzības un e, korupcijas gadījumiem, tad liecinieki netiek aizsargāti. Līdz šim šāda likuma nebija. Vai tagad tas ir, vai jūs esat paredzējis to pieņemt? Un tad viss jautājums saistībā ar budžetu. Premjerministrs eh, vēlēšana kampaņas ietvaros eh, solīja pieņemt budžetu, budžets, eh, parlaments pieņēma budžetu, palielinot algas valsts sektorā strādājušiem, bet tur ir zināmas problēmas ar starptautisko valodas fondu. Uh, ir bāžas, ka budžets varētu novest pie lielām problēmām tāds, kā, tādām, kādas ir citās valstīs, kā jūs to varētu raksturot, vai tā varētu būt. Un tad dialogs starp Kosovu un Serbiju. Arī man ir tāds iespējas, ka ir zināms progress sasniegts. Uh, tas vien, ka abas valdības sēž um, pie viena galda un mēģina radīt šo uzticības gaisotni, jau ir kaut kas ļoti pozitīvs. Bet ko jūs varat darīt, lai pārliecinātu sabiedrību Kosovā par to, ka kosovieši kaut ko no tā iegūs? Kā jūs domājat, uh, pārliecināt tautu par to, ka Serbija iegūs kandidātu valsts status rudenī? Uh, Mēs, kas atbalstām Kosovu šeit, eh, līdztekus padomei un komisijai, arī uzskatām, ka Kosovai ir kaut kas no tā jāgūst, ko jūs paši šai ziņā darāt. Un pēdējā lieta saistībā ar vīzu režīmu liberalizāciju. Parlaments iestājas par eh, kosoviešu tiesībām brīvi ceļot. Mēs esam viens no stingrākajiem atbalstītājiem šajā ziņā. Tad ko jūs esat domājuši darīt saistībā ar atpakaļ uzņemšanu un integrāciju? Komisija ir sacījusi pēdējo mēnešu laikā, ka tā dos zaļo gaismu un sniegs eh, izstrādās ceļu karti Kosovai. Lies, paldies! Paldies! Tagad došu vārdu koordinatoriem Sala Frankas kungam lūkšu dārgos kolēģus, ievērot viņu runāja atvēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropas Tautas partijas vārdā. Es gribētu jūs sveikt mūsu vidu un uzdot jums trīs konkrētus jautājumus, ministru kungs. Jūs teicāt, ka jums ir ļoti labas attiecības ar jūsu kaimiņu valstīm. Un kāds ir jūsu attiecības ar Serbiju? Par to gribētu uzzināt sīkāk. Kādu progresu esat panākuši attiecībās ar Serbiju? un kuri punkti vēl ar vien paliek neatrisināti, kur progress vēl ir jāveic. Un otrkārt, ministra kungs, kādas ir jūsu attiecības ar ASV, cik tās ir prioritārs jūsu skatījumā? Un cik aktīvi ir jūsu kontakti ar ASV? Un treškārt, vai jums ir oficiāli vai neoficiāli kontakti? ar Eiropas Savienības to dalību valstu valdībām, kas nav atzinušas Kosovu. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu Panzīrī kungam sociālijas grupas vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Arī es no savas gru grupas gribētu jūs sveikt. Es pārstāvu sociālistu un demokrātu politisko grupu Eiropas parlamentā. Eh, Nosaukuma pavisam īsts komentārs. un arī daži jautājumi, kurus es gribētu jums uzdot. Es, protams, nenoliedzu, ka Kosovā ir panākts zināms progress. Mēs nebūtu neapšaubām jūsu vēlmi un apņemšanos Kosovu nostādīt uz pareizā ceļa. Taču gribētu nedaudz paturpināt Lunačekas kundzes teikto. Mums ir visiem jāsaprot, ko nozīmē stabilitāte Kosovā. Stabilitātes var būt dažādas, var būt pasīva un var būt aktīva stabilitāte. Manuprāt, šobrīd mēs varam runāt par pasīvu stabilitāti Kosovā. Vēl ir ļoti daudz darāmā ja jūs vēlaties sasniegt dažus no tiem mērķiem, kurus nosaucāt savā ievadrunā. Piemēram, ir nepieciešams nodrošināt sociālo un ekonomisko attīstību, kas ir piemērota mūsdienām un kas varētu apmierināt eh, cilvēku gaidas. Lai to sasniegtu, es domāju, ka ir nepieciešams labāk īstenot tiesību aktus daudzās jomās, it īpaši saistībā ar juridiskajām lietām, tieslietām. Nu, piemēram, eh, liecinieku aizsardzību, ko pieminēja Lunačeks kundze, bet vēl ir daudz citu jautājumu tiesību sargājušā jomā, kas būtu jāuzlabo. Cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību palīdzētu stiprināt demokrātiju Kosovā. Es to visu sāku tādēļ, ka nevēlētos, lai šeit notiktu debatas, kurās mēs izmantotu principu aizvien vairāk un vairāk, ka Eiropas parlaments dos aizvien vairāk atbalsta līdzekļu Kosovai. Bet pretī neko nesaņems. Mēs vēlētos, lai par lielāku atbalstu mēs saņemtu pretī arī lielākus panākumus. Un nobeigumā vēl divi punkti. Divi jautājumi. Pirmkārt, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kādas pārdomas mums vajadzētu veltīt visam šim reģionam, ne tikai Kosovai. Protams, jums ir lielisks attiecības ar Albāniju un ar Maķedoniju, taču attiecību jautājums ar Serbiju ir varbūt vēl svarīgāks, ir tīpaši šobrīd, kad Serbijas par soļus pretī eiro integrācijai. Domāju, ka Kosovai ir cieši jāsako šim procesam. Lai to varētu darīt, no jūsu puses būtu jāspēr zinām soļi, no it īpaši jāatrisina Ziemeļkosovas problēma. Tāpat arī stipri jāuzlabo attiecības ar jūsu lielo reģionu kaimiņu. Neapšaubāmi. Mēs vēlētos Kosovas pilsoņiem atvieglot iebraukšanu Eiropas Savienībā. Jūs minējāt vīzu režīmu, taču a, pārmaiņas arī šajā sektorā būs cieši saistītas ar to progresu, ko jūs nodrošināsiet visās a, jomās, ko es nosaucu. Paldies, Kacinkungs, liberāļu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Godātais ministra kungs, vēstnieku kungs, delegācijas pārstāvi, man liels prieks jūs sveikt šeit ārlietu komitejas sēdē. Esmu priecīgs, ka jūs esat ieradušies un ka mums var būt šāds tieši nepastarpināts dialogs. Es šeit runāju kā referents Serbijas jautājumos, un tādēļ sākumā gribētu jums atgādināt, kā ārkārtīgi svarīgi ir iesaistīt Kosovas serbus dialogu veidošanā starp Prištinu un Belgradu. Esmu to teicis daudzreiz jau agrāk. Esmu dziļi pārliecināts par to, jo jums ir nepieciešams veidot labas attiecības ar Serbiju, un šī serba minoritāte, kas dzīvo Kosovā, ir jāiesaist dialogā pēc iespējas ātrāk. Sāks jau piektais sarunu rauns, un nākotnē dialogs būs vēl nepieciešamāks nekā tas ir bijis līdz šim. Es domāju, jūs raidīsiet pareizos signālus ne tikai divpusējām attiecībām ar Serbiju un politiskā klimata uzlabošanai, bet tas būs ļoti labi arī visam reģionam kopumā. Bez tam gribētu sveikt jūs ar jaunākajiem panākumiem šajā dialogā ar Serbiju. Proti ar to, ka ir panākts nolīgums par iebraukšanu Serbijā ar identitātes karti. Jūs zināt, Eiropas parlamentārieši ļoti ilgi cīnījās par to, lai viņi varētu iebraukt Rietumu Balkānu valstīs, izmantojot identitātes karti. Uh, Eh, un jūs to esat sasnieguši, un tādēļ es nesaprotu to kritiku, ko izsaka daži gan valdošās partijas koalīcijas politiķi, gan arī opozīcijas politiķi, ka tas nesot pietiekami. Es uzskatu, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu, un jums vajadzētu ar šo panākumu patiesi lepoties. Abās pusēs, gan Kosovā, gan Serbijā. Kosova ir jauna valsts. Iestādes tajā ir jauns, arī opozīcija ir jauna. Un tādēļ man ir kāds padoms. Es jums ieteiktu veidot dziļāku dialogu ar opozīciju. Mēs šeit esam uzņēmuši dažus opozīcijas partiju pārstāvis. Kukan kungs arī bija klāt tajā tikšanās reizē, tāpat arī daži citi kolēģi no Eiropas parlamenta puses. Jāsaka, šis dialogs bija ļoti sarežģīts un smags. Viņiem ir sava izpratne par Kosovas politisko nākotni. Viņi šeit runāja par daudz lielāku valstu izveidošanas iespēju šajā reģionā. Viņi tiešām izteica provokatīvus izteikumus un priekšlikumus, kas destabilizēja atmosfēru. Mēs uzskatām, ka šāda attieksme neproduktīva, tā kaitē pašai Kosovai, tās kaimiņu valstīm un arī plašākam reģionam. Es jau teicu, ka opozīcija ir gados jauna, tai vajadzētu pieaugt, pieņemties prātā, būt pieticīgākai un varbūt nobriedušākai. Valdošiem vairākumam ir atbildība par to, lai tas būtu iespējams, lai opozīcija pilnveidotas. Paldies! Paldies! Došu vārdu Donžon kungam kas ir drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, man ir liels prieks jūs sveikt Eiropas parlamentā tieši šajā lomā. Es e, zinu jūsu personisko godīgumu un profesionālo čaklumu. Es domāju, ka tas ir lieliski, ka Kosovas valdība ir iecēlusi jūs par ārlietu ministru. Man ir trīs piebildes par dialogu. Es gribētu jūs sveikt pa, ar pirmajiem rezultātiem, kas ir panākt dialogā ar Serbiju. Mēs uzskatām, ka šie rezultāti ir ļoti būtiski. Rezultātu sākumā mēs jūtām zināmu uh, aizturi vai zināmas bailes no Prištinas puses iesaistīties šajā dialogā, nepārāk liela entuziasma. Taču es gribētu no visas sirds jūs aicināt pilnībā iesaistīties šajā vitāli svarīgajā reģionā, kas ir tik svarīgs visam reģionam. Eiropas Savienībai šķiet ļoti svarīgs šis dialogs. Tajā jāiesaistās bez jebkādām um, aizturēm un bez kādiem mēģinājumiem to mazināt. Jo dialoga mērķis ir uzlabot jūsu līdzpilsoņu dzīvi, tāpat arī serbu pilsoņu dzīvi. Tas ir absolūti svarīgi jūsu valstīm un reģionam. Val, šis dialogs nav par jūsu valsts statusu, ne, tas neapšaubīs uh, starptautisko atzīšanu no to valstu puses, kas jau ir atzinuši ko, uh, Kosovas pastāvēšanu. Un tas arī neiedragās Belgradas attieksmi pret jums. Es domāju, ka ir nepieciešams pilnībā iesaistīties šajā dialogā. Tas neapšaubām ir pozitīvs. Otrs komentārs par e- EULEX misiju. Tā ir lielākā civilā misija, ko uzsākusi Eiropas Savienība ārpus savām robežām. Uh, Domāju, ka jums ir jāapzinās, ka EULEX mērķis ir palīdzēt Kosovai. Pēdējās nedēļās un mēnešos presē esam lasījuši pārāk daudz komentārus, un arī politiķi Kosovā ir uh, sākuši izteikt šaubas par EULEX neutralitāti un darba mērķī, tīpaši tieslietās. Uh, Es domāju, ka šī kritika nav pamatot. Jums ir jāpalīdz Euleksam, jo Euleks ieradies pie jums, lai palīdzētu izveidot Kosovu par patiesi tiesisku valsti. Tādēļ jūs varas iestādēm nevajadzētu izteikt tādu nepamatot kritiku par Euleks darbību. Trešais komentārs. Es saprotu, kāds ir politiskais klimats Kosovā. Domāju, ka tās uzlabojas, jūs mums atgādinājāt nesenās krīzes, kuras tagad esat pārvarējuši Manuprāt, Kosovas politiķiem ir jāsaprot, ka ekstrēma polarizācija konflikta rezultātā, jo konflikts bija nesens, vai arī dažādu politisko spēļu rezultātā šī polarizācija un konfrontācija var būt ļoti bīstama. Jums ir kaimiņi, ar kuriem jums ir ļoti labas attiecības. Uh, Eh, bet dažās valstīs demokrātiskajās spēlēs šī polarizācija jau ir izrādījusies ļoti kaitīga. Gribētu jūs aicināt, lai valdošie politiķi, pie kuriem jūs piedarat, stāvētu pāri šādām politiskām spēlēm. Paldies! Un tagad es gribētu aicināt ministru atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem, pēc tam citi deputāti varēs jums uzdot jautājumus. Paldies! Lielas paldies par jautājumiem, komentāriem un padomiem. Mēs tiešām esam jauna valsts, un mums ir svarīgi tos uzklausīt. Arī man kā ārlietu ministram ir ļoti svarīgi dzirdēt jūsu padomus par daudziem jautājumiem, kuri es uzskatu ir ļoti svarīgi. Mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Man, manā rīcībā gan nav pārāk daudz laika, tādēļ mēģināšu atbildēt īsi, bet tomēr uz visiem jautājumiem. Bija runa par mūsu valsts ekonomisko attīstību. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Valdība velta lielas pūles, lai izstrādātu jaunu valdības plānu ekonomiskajai attīstībai. Taču, atklāti sakot, ja mūsu valsts ir vienīgā valsts, kas ir izslēgti no visiem Eiropas reģionāliem mehānismiem, mm, gan tautsaimniecības, gan tirdzniecības jomā, tad šī vīda nebūtu nav pateicīga ekonomiskās attīstības nodrošināšanai. Šobrīd varētu teikt, ka mēs darbojamies kā tāda izolēta, nošķirta sala. Mēs esam izolēti no Eiropas. Es gribētu jūs aicināt dot mums vairāk atbalsta. Atbalstiet mūs, veidot mūsu tirdzniecības attiecības. Tās ir ļoti svarīgas. Es ceru, ka jūs saprotat, par kāda veida atbalstu es runāju. Otrakārt par ārpolitikas stratēģiju. pēdējos 4-5 mēnešus mēs esam centušies rakstīt šo te pamatdokumentu ārpolitikai. Un šim dokumentam ir viens galvenais mērķis, kā veidot strateģiskas attiecības, partnerattiecības ar Eiropas Savienību un ar dažām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs esam maza valsts un gluži vienkārši nevaram atļauties veidot partnerattiecības ar visām pasaules valstīm. Mums jābūt mērtiecīgiem. Otrā šī dokumenta daļa ir par to, kā gūt lielāku atzinību mūsu valstī. Jūs zinat, šobrīd mūsu pastāvēšanu ir atzinuši 76 pasaules valstis. Ir ļoti svarīgi panākt to, lai pēc iespējas vairāk citu valstu arī atzītu mūsu de jure pastāvēšanu. Mums ir dažas pozitīvas ziņas, mēs ceram, ka šāda atzīšana drīz nāks no dažu valstu puses. Nu, mēs mēģinājām šajā politikas dokumentā arī definēt mūsu pašu pozīcijas reģionā, mūsu lomu reģionā, mūsu attiecības ar kaimiņiem. Uh, un arī esam centušies domāt par to, kā veidot labas attiecības ar visiem kaimiņiem. Es eh, varētu jums eh, šo dokumentu piedāvāt, jo, manuprāt, tādas mazas valsts eh, ārpolitika, kāda ir Kosovas ārpolitika, ir mm, jādara zināma lielajiem pasaules spēlētājiem. Šajā dokumentā ir īstermiņa, vidējā termiņa, garākā termiņa pasākumi, kas novadīs mūs līdz uh, dalībai Eiropas Savienībā, ANO. Mēs gribētu iestāties šajās organizācijās un vēlamies arī būt pasaulē atzīta valsts. Bija ļoti daudz jautājumu par dialogu, un šeit es gribētu izteikties ļoti skaidri. Mums dialogs pirmkārt ir ļoti svarīgs, lai veidot uzticēšanos starp Prištinu un Belgradu. Mēs ļoti gribam strādāt pamatojoties uz labo gribu un uzticēšanos. Priština dara visu, kas ir tās spēkos, lai veidot normālas attiecības ar Belgradu. Domāju, ka tas, ko esam panākuši pēdējo mēnešu laikā, tātad šie trīs pirmie nolīgumi, ir ļoti būtisks solis pretī šim mērķim. Mēs tiešām esam gatavi atstāt pagātni pagātnē un vairs nepārdzīvot par to. Tanīpat laikā gribu atgādināt, ka dialogs nenotiek par statusu, par suverenitāti, par teritoriālo integritāti, par to, ka vajadzētu mainīt mūsu valsts konstitucionālo kārtību. Nē, Dialogs ir viens no labākajiem paņēmieniem, kā uzlabot cilvēku dzīvi, kā veidot reģionālo sadarbību, kas mums ir tik svarīga, un kā sagatavot abas valsts, gan Serbiju, gan Kosovu, iestājai Eiropas Savienībā. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, ārlietu komitejas locekļi, es gribētu jūs informēt par to, ka mēs būtu varējuši noslēgt jau sešus nolīgumus ar Serbiju, ja vien Belgrada būtu nedaudz elastīgāka. Gribētu jums darīt zinām, ka lielākā problēma ir ar šo līgumu īstenošanu. Mēs no savas puses ieviesīsim dzīvē to, par ko esam noslēguši līgumus, bet dzīvosim un redzēsim, paskatīsimies, vai arī Belgrada būs gatava šos trīs parakstītos līgumus pārvērst praktiskos darbos. Tik pieminēt tāds specifisks jautājums kā cīņa pret uh, organizēto noziedzību, ko, uh, korupciju un liecinieku aizsardzību. Var jūs informēt, ka šobrīd tiek izstrādāts jauns likums par liecinieku aizsardzību, tā izstrāde jau tuvojas noslēguma fāzē. Jūs visi zināt, ka Euleks Eiropas Savienības misija piedāvā lielisku programmu liecinieku aizsardzībai. Tā varbūt ir labākā programma, kādu mēs esam redzējuši šajā reģionā un kāda ir ieviesta dažās citās valstīs. The, uh... Šeit jūs runājat arī par budžetu, par algu palielinājumu, par mūsu attiecībām ar Startautisko valūtas fondu. Mēs no tiesas vēlamies veidot jaunas attiecības ar SVF un noslēgt jaunu līgumu. Mēs tiešām bijām spiest palielināt algas un gribu jūs informēt par tiem iemesliem, kas mūs noved pie tā. Es nezinu, par ko jūs īsti runājāt. Iespējams, ka jūs pārsteidzat tas, ka par 50% Uh, pieaugušas algas, taču es gribu jūs informēt par absolūtiem skaitļiem. Vidusskolas skolotājs saņēma 250 eiro mēnesī, par 50% palielinot šo summu, tā nebūtu nav, nekļūst par milzīgu algu. Mēs sapratām, ka ierēģi nebija motivēti strādāt par tik zemām algām, kādas mums valstī bija. Daudz cilvēku vienkārši pameta šo valsts sektoru un meklēja labāk apmaksātus darbus. Šīs te algu palielinājums eh, tika nolēms to piemērot pēc tam, kad notika funkcionālā reforma visā valsts administrācijā. Šeit bija jautājumi par to, cik daudz mēs kontaktējamies ar mūsu parlamentu, pilsonisko sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļiem un cik caurskatāms ir mūsu dialogs. Katrā tikšanās reizē parlamenta deputāti, kad valdības, pēc katras valdības sēdes mēs informējam gan valdību, gan, gan parlamentu, gan arī sabiedrisko domu par to, par ko esam runājuši un kas ir panākts. Iespējams, cilvēkiem var būt dažāds vērtējums šim dialogam. Dialogam ar minoritāti Un te es nerunāju tikai par valdošajām partijām, bet arī par opozīcijas partijām, kuras eh, uzskata, ka šāds dialogs ir nepieciešams. Tās nav tikai starptautiskās saistības, kas mums liek iesaistīties šajā dialogā. Mēs no tiesas domājam, ka šis dialogs varēs mums palīdzēt uzlabot attiecības ar Serbijas republiku. Runājot par pilsoņu atpakaļ uzņemšanu, mums ir ļoti labs progress Mēs esam sadarbojušies ar pašvaldībām, ar pilsētu mēriem. E, šim procesam ir veltīts samērā liels budžeta apjoms, un cilvēki tiešām ir atgriezušies Kosovā, un mēs esam gatavi viņus atkal no jauna integrēt sabiedrībā. Septembrī, cerams, mēs varēsim jums sniegt precīzāku informāciju par šiem procesiem. Atpakaļ uzņemšanas procesiem. Tik uzdots jautājums par attiecībām ar Serbiju. Manuprāt, mums ir jābūt tādām attiecībām, ka Sērbijai pirmkārt ir jāpieņem realitāte, jāpieņem fakti. Arī tas fakts, ka Kosova tagad ir neatkarīga valsts. Mēs no savas puses darīsim visu, lai pārvarētu pagātnes rētas un problēmas. Mēs gribam ļoti labu dialogu, ļoti labu reģionālo sadarbību. Ne tikai to, mēs gribam arī reģionālu mērogu samierināšanos, kas, manuprāt, ļoti svarīga. Mūsu attiecības ar ASV ir ļoti labas. Mēs daudz darbu ieguldām, lai veidotu ļoti labas attiecības ar pasaules vadošajām valstīm. vai mums ir formālas vai neformālas attiecības ar tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras mūs nav atzinušas. Nu, protams, e, mums ir neformālas attiecības, jo politika mūsdienās ir ļoti sarežģīts darbības lauks. Ir piecas Eiropas Savienības dalību valstis, kas joprojām nav atzinušas Kosovas pastāvēšanu. Šajās valstīs, manuprāt, e, politiķi ir elastīgāki nekā sabiedriskā doma reizēm man kā ārlietu ministram viens no pamatjautājumiem, kad es dodos uh, uz dažādām pasaules valstīm, apmeklējot tās, tiekos ar politiķiem, žurnālistiem un dažādu struktūru pārstāvjiem. Viņi man uzdod jautājumus, kāpēc uh, Eiropas Savienība nevar pārliecināt šīs piecas dalību valstis spērt šo soli un atzīt Kosovas pastāvēšanu. Man kā politiķim ir jāatzīst, ka tas ir viens no uh, sarežģītākiem, delikātākajiem jautājumiem, ko man kāds var uzdot vispār, jo es esmu dziļi pārliecināts Eiropietis. Un man ir grūti paskaidrot, kādēļ šīs piecas valstis nav mūsu atzinuši. Nu, tad es saku parasti tā, ka paies, šīm piecām valdībām ir vajadzīgs laiks, lai izstrādātu savu pozīciju. Pagājuši gadu starptautiskā tiesa izteica savu spriedumu par to, ka Kosovas eh, valsts ir tikusi dibināta saskaņā ar visiem starptautiskiem noteikumiem. Es domāju, ka tas ir pietiekams pamats, lai atzītu Kosovas neatkarību un ir pazuduši pat pēdējie iemesli, kādēļ kādai Eiropas Savienības dalību valstī būtu neērti atzīt Kosovas neatkarību. Tālāk par Kosovas ziemeļiem. Pavisam īsi pastāstīšu. Eiropā nav nevienas tādas valsts, kurā uzturētu administratīvo kontroli pār kādas citas valsts teritorijas daļu. Tas, kas notiek Ziemeļkosovā šobrīd, ir anti-eiropeiski, un es gribētu jūs aicināt sniegt mums palīdzību situācijas atrisināšanā. Kosovas serbu iesaistīšana dialogā tika pieminēta. Es varētu jūs informēt, ka mums ir īpašais sūtnis sūtne Edita Tahir, kas ļoti labi veic šo darbu. Kosovas sērbi ir ļoti labi informēti. Un kā jūs zinat, viņi arī ir ļoti labi integrēti valsts dzīvē. Visā valstī, arī kur viņi dzīvot. Ziemeļkosovā pēdējo 10-12 gadu laikā Ir bijuši mēģinājumi radīt šo iesaldēto konfliktu no Serbijas puses. Un vēl atbildēšu uz vienu jautājumu, uz pēdējo, par dialogu ar opozīciju. Es domāju, ka mums ir laba viedokļa apmaiņa ar opozīciju. Mēs zinām, ka to ir svarīgi uzturēt. Taču opozīcija reizēm nāk ar milzu idejām un milzu projektiem Mums ir tikai viens liels projekts, un tas ir iestāties Eiropas Savienībā. Mēs esam gatavi ieguldīt milzu darbu, lai kādu dienu, es neteikšu pēc cik ilga laika, bet lai kādu dienu tomēr iestātos šajā Eiropas valsts saimē. Mēs esam pret to, lai Balkānos būtu monoetniskas valsts, lai tiktu mainītas robežas, Mēs vēlamies, lai mums būtu daudzveidīga sabiedrība, kāda mēs esam vienmēr bijuši un kāda mēs esam šobrīd. Paldies, ministra kungs! Ir vēl trīs deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus. Gribētu jums aicināt iekļauties divās minūtēs katram, lai ministrs varētu arī jums atbildēt. Atkins kungs, ECR grupas vārdā. Priekšsēdētāji. Vēlējos tāpat kā vispārējais veikt ministru mūsu vidū. Vai mēs vēl varētu paturpināt šo jautājumu par Serbiju? Pie mums šķiet bija ieradies premjer vietnieks komitejā. Tas notika visai nesen, viņš bija ļoti proeiropīski noskaņots un viņš ļoti skaisti runāja par to, kas ir jāveic, bet man radās iespējas, ka tie bija drīzāk vārdi, ka tie vispār bija tikai vārdi, nevis darbi. Un kas tad notiek? Kāds ir šīs attiecības starp jums un Serbiju? Izskatās, ka te ir līdzīgi kā starp Grieķiem un Turkiem. Jā, Es redzēju ļoti daudz smaidu, bet īstenībā nekas daudz nenotika. Varbūt jūs varat eh, manus eh, maldus izgaisināt. Paldies, tagad Bēldera kungs, EFD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt. Es 90. gados ļoti daudz ceļoju tieši Balkānu reģionā. Esmu bijis arī e, Kosovas referents e, pirms dažiem gadiem, un jāsaka, ka man rada bāžas uzņēmēja darbības klimats Kosovā. Vai jūs varat e, detalizētāk par to pastāstīt? Un vēl divi jautājumi. Kādu Eh, lomu spēlē Kosovas diaspora, veicot eh, valsts reformas. Ir arī ļoti daudz uzņēmēju, kam ir labas eh, idejas, labi priekšlikumi. Kas notiek ar tiešajām ārvalstu investīcijām Kosovā? Tas arī ir ļoti nozīmīgi. Un Etkins kungs arī jau minēja, protams, ir nepieciešams vēl daudz reformu, daudz vēl jāpadara. Un, lai varētu piešķirt bezvīzu režīmu, ir jāizveido arī solīts tāds normāls, um, atbilstīgs uh, pilsoņu reģistrs. Es labprāt vēlējos dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies pēdējais runātājs Aposelta kungs no ETP grupas. Paldies priekšsēdētājs kundze. Esmu Tautas partijas ēnu referents, strādāju pie ziņojuma par Kosovu. Vēlējos jums atgādināt, ka Eiropas parlaments ar lielu balsu vairākumu vērsās pie piecām valstīm, kas joprojām nav atzinušas jūsu statusu. Un mēs šo lūgumu vēlējāmies atkārtot arī šodien. Tas ir no svāra nevien Kosovai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Mums ir jābūt vienotiem, darbojoties tik svarīgā politikas lauciņā Ukrainā. Vēlējos jūs uzteikt par demokrātijas centieniem jūsu valstī, vēlējos jūs uzteikt arī par labu attiecību izveidošanu ar kaimiņu valstīm. Es domāju, ka te īstenībā nav runa tikai par Sērbiju. Bija grūti izveidot labas attiecības arī ar citām valstīm. Tādēļ es vēlējos uzteikt jūs labās attiecības ar uh, Melnkalniju, Maķedoniju un Albāniju. Un ir labi, ka jūs uh, sadarbojaties arī ar Ohridu. Tagad man ir konkrēti jautājumi. Pirmais jautājums. Kačinkungs runāja par minoritātēm, bet arī Serbijā ir, piemēram, albāņu mazākuma tautība. Kas tiek darīts, lai eh, mazākuma tautība pārstāv abās robežas pusēs varētu baudīt identisku statusu? Uh, Eh, Kosovas konstitūcijā ir eh, ieviestas minoritāšu tiesības, tās ir ļoti labas, bet ko dara minoritātes Serbijā? Vai šai minoritāšu aizsardzībai nav jābūt divpusējai, un vai attieksmei un mērauklē pret cilvēkiem arī nav jābūt identiskai abās robežas pusēs? Otrām kārtām. Ko jūs varētu teikt par Euleks Ziemeļ Kosovā un Mitrovicas reģionā? Vai e, Euleks tur jau ir ticis īstenots vai joprojām pastāv nu, tādi neatrisinātie gali? Uh, vēl viens papildi jautājums. Man patiešām ir prieks vērot, kā attīstās Kosova, bet, protams, jums ir jāturpina sarunas ar Serbiju. Ja jūs vēlaties sākt sarunas ar Eiropas Savienību par Eiropas perspektīvu, kā jūs varētu novērst to, ka attiecības starp Kosovu un Eiropas Savienību kāds cits mēģinātu bloķēt? Jo ir kāda valsts, kas varētu šādas svīras izmantot, lai varētu bloķēt attiecības starp Kosovu un ES, un e, kāda vispār ir sāruna virzība. Paldies, un tagad došu vārdu ministra kungam, lai viņš varētu atbildēt, un e, lai viņš varētu atbildēt uz kolēģu jautājumiem un arī izdarīt secinājumus. Lūdzu. Paldies. Runājot par Kosovas attiecībām ar Serbiju. Pirmkārt, neaizmirsīsim to, ka no 2005. līdz 2007. gadam norisinājās tās augtās vīnas sarunas, kas bija visai ilgstošs process. Es sarunās piedalījos trīs gadus un. Eh, Martī Ahtisāri vadīja šīs sarunas, viņš toreiz bija ANO īpašais sūtnis reģionā un viņš izstrādāja priekšlikumu, lai Kosova kļūtu par uh, neatkarīgu valsti. Un, protams, uh, viņš runāja arī par novērošanu. Un uh, sarunu procesa laikā īstenībā mēs uh, pieņēmām visus padomus, mēs uh, uzņēmāmies pienākumus un vēlējos pateikt, ka 2005., 6. un 7. gadā, kad mēs ļoti rūpīgi strādājam pie katras saruna nodaļas, Toreiz man likās, ka varbūt 2015. gadā mēs beidzot varēsim īstenot Ahtisārī piedāvāto plānu. Kolēģis vēlas pateikt, ka vairāk par 90% no Ahtisāra plāna jau ir tikuši īstenot šodien, 2011. gadā. Un runājot par citiem starptautiskiem nolīgumiem un uh, ar, par nolīgumiem ar citām Balkānu valstīm, ja mēs te mēģināsim salīdzināt grafiski, ko mēs esam izdarījuši pēdējo trīs gadu laikā, salīdzinām ar citām reģionu valstīm, īstenībā mēs varētu būt ļoti lepni par paveikto. Pievēršoties mazākumtautību integrācijai Uzskatu, ka mēs varējām uh, situāciju mainīt ļoti iespaidīgi. Nu, īstenībā es te nemēģinu tagad uh, jums visu izpušķot un uh, mātāties skaistiem vārdiem. Nē, es vēlos atspoguļot to, ko mēs patiešām esam paveikuši. Un es saprotu, ka Serbija ir pieņēmusi Kosovas neatkarīgo status, ar to samierinājusies. Mēs nemēģinam ietekmēt uh, viņu domāšanas veidu Belgradā vai mēģināt viņus uh, piespiest no kaut kā atteikties. Un uh, Jā, piemēram, eh, tiek runāts par, eh, ja tiek runāts par valstu dalīšanu, eh, tad tiek runāts arī par iesaldēto konfliktu atrisināšanu, bet mēs taču neesam 99. gadā. Kad tad mēs, kurā gadā mēs dzīvojam, 99. vai 2011. Un varbūt mani sloveni kolēģi man piekristu, mēs esam Kosovas pilsoņi un e, jāsaka, ka Slovēņi joprojām dzīvo Slovenijā, Horvātija arī ir darījis ļoti daudz, lai ietu Eiropas virzienā. E, tālāk Melnkalna 2006. gadā atgūs savu neatkarību un uh, Mēs neatkarību ieguvām 2008. gadā. Mēs vienkārši zaudējām 20 gadus, un mēs negribam zaudēt vēl 10 gadus. Vai pat vēl 20 gadus uh, vienkārši turpinot uh, šo skaisto pasaciņu par Balkāniem, kā tas notika 90. gados. jāņem vērā, ka mēs sadarbojamies ar valstīm visā pasaulē, un jāņem vērā, ka Kosovas pilsoņi dzīvo visā pasaulē, no Dienvidāfrikas līdz pat Zviedrijai un no Portugāles līdz Ņujorkai. Viņi ir investējuši līdzekļus arī tur, un e, ļoti daudzi kosovieši ir atgriezušies dzimtenē, un mēs e, īstenībā mums nebija daudz laika, lai atkal atjaunot savu valsti, lai izveidotu valsti tukšā vietā. Tā, tā trīs gadi tas nav daudz. Uh, Eh, no 99. līdz 2008. gadam mēs ļoti daudz eh, darījām, lai saglabātu drošību, lai uh, varētu garantīt aizsardzības līmeni. Un tikai pēdējo trīs gadu laikā mēs varējām uh, visus savus centienus veltīt valsts uzbūvēja, demokrātijas un tiesiskumu uzbūvēja. Un daudz cilvēku ir arī atgriezušies dzimtenē, runājot par pilsoņu reģistru. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, Mēs uh, gada beigās esam paredzējuši uh, noslēgt darbu pie pilnīga iedzīvotāja reģistra. Tātad tas būs pilnveidots. Runājot par albāņu minoritāti Serbijā. Vēlējos pastāstīt, ka daudzi no šiem cilvēkiem nav pārāk labi integrēti. Izglītības sistēma nav pati veiksmīgākā. Un īstenībā bumbi tagad Serbijas valdības eh, laukuma pusē. Viņiem ir kaut kas jādara integrācijas labā. Mēs uzskatām, ka mums Kosovas uh, serbu situāciju nevajadzētu tieši salīdzināt ar situāciju eh, vai nu no Ziemeļa Kosovā vai uh, Dienvidu Serbijā. Runājot par Euleks, uh, mēs esam dzirdējuši kritiskas balsis, uh, bet tas uh, arī galvenokārt attiec uz Ziemeļu daļu, jo Euleks vajadzētu darīt vairāk lietas labāk, sevišķi ņemot vērā to, kas uh, norisinās Ziemeļos. Kas ir nepieciešams ziemeļos? Tur ir jāievieš uh, tiesiskuma un uh, drošības uh, noteikumi, normas, tas ir jādara Euleks. Jā, Euleks principā bauda atbalstu, sabiedrības atbalstu, un viņi veic nu dienu uzteikšanas vērtu darbu. Par dialogu starp Kosovu un Serbiju, un te mēs vēl varētu pievilkt klāt Eiropas perspektīvu. Uh, Ko es varu teikt noslēgumā? Manuprāt, abām valstīm vajadzētu iestāties Eiropas Savienībā, nu, pat ne vienā dienā, bet pat tajā pašā stundā un tajā pašā minūtē. Paldies! Merci, euh, monsieur le ministre, pour cette... Paldies, ministra kungs, par šo viedokļu apmaiņu, kas tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Tagad gribētu aicināt mans kolēģis nedaudz pārtraut mūsu darbu, pirms pāriesim pie septītā darba kārtības punkta. Paldies! Well, kolēģi. Vēlējos uh, kolēģiem novēlēt labu rītu, un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir uzklausīšana, kurā piedalās arī kolēģi no cilvēktiesība apakškomitejas un arī kolēģi no delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju. Mēs eh, runāsim par pagājušā gadā notikušām vēlēšanām un situāciju pēc tam. Vēlēšanas eh, bija prezidenta vēlēšanas, kas notika 19. decembrī pagājušā gadā. Šo uzklausīšanu organizējam kopīgi ar uh, cilvēktiesību apakškomiteju vēlējos mūsu vidū sveikt Andžēgu Žibu, kas kopīgi vadīs ar mani šo sanāksmi, un delegācijas vadītāju Jāceku Protašieviču. Jūs eh, noteikti būsiet dzirdējuši, ka situācija Baltkrievijā ir pasliktinājusies. Mēs ļoti rūpīgi sekojam notikumiem valstī. Ir pieņemts arī sankcijas, un mēs ceram, ka pateicoties mūsu viesu prezentācijām, mēs varēsim uzzināt vairāk par notikumiem valstī. Gržība kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Chciałbym bardzo serdecznie y, Vēlējos jums pateikties par uzaicinājumu un par to, ka eh, esat organizējuši kopīgo uzklausīšanu. Jest dzisiaj ważnym elementem. Jāņem vērā, ka mēs eh, daudz diskutējam par Baltkrieviju un Vēlamies jūs labāk iepazīstināt ar situāciju šajā valstī un jāņem vērā ka e, pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas pārstāvi tiek vajāti, viņi izjūt ļoti lielu spiedienu un šķiet, ka cilvēku tiesības tiek bradātas kājām eh, katru mīļu brīdi un tiek pieņemti tādi lēmumi, kas situ, situāciju vēl uh, vairāk pasliktina. Tagad iepazīstināšu jūs ar ekspertiem, kas piedalīsies uzklausīšanā. Tie ir ļoti cienījami un pieredzējuši eksperti. Pirmais ir Nils eh, Džērmans, kas ir cilvēku tiesību, starptautiskā cilvēku tiesību komitejas uh, referents. Viņš vada ekspertu uh, komiteju no ETSO un uh, vada arī uh, organizāciju, kas uh, darbojas uh, pulcēšanās brīvības jomā. Un šajā komitejā ir apvienot ļoti apvienots vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Mūsu uh, viesi runās par pulcēšanās brīvību Baltkrievijā, un pēc tam mēs runāsim par uh, pēdējā laika aktualitātēm Minskā. Tur notika uh, ļoti lieli protesti, un tagad iepazīstināšu jūs ar otru viesi, tas ir Emanuels Deko. Viņš ir starptautisko tiesību profesors universitātē Parīzē. Tāpat darbojas uh, cilvēku tiesību izpētes centrā un pēc 2010. gada vēlēšanām viņš ļoti uzmanīgi ir sekojis notikumiem Baltkrievijā. Viņš strādā Pantjaunasā Parīde universitātē. Un šodien viņš stāstīs eh, eh, par to, kas eh, Baltkrievijai ir jāizteno, ņemot vērā tās dalību ECO. Tālāk Daļatski kungs, Aleksandrs Beļatskis, kas ir cilvēku tiesību centra Vjasna priekšsēdētājs. Vjasna ir eh, viens no aktīvākā, aktīvākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem eh, Baltkrievijā. Eh, viņi iesaistās dažādās aktivitātēs, cīnās par cilvēku tiesībām un mēģina panākt sociālas pārmaiņas un reformas valstī. Bet Baltkrievijas tieslietu ministrija jau vairākas reizes eh, ir liegusi šai organizācijai oficiāli reģistrēties. Tādēļ esam patiešām gandarīti, ka Bieļatska kungs vispār varēja pie mums ierasties. Jo jūnijā Minskas tiesa izdeva brīdinājumu, oficiālu brīdinājumu, kurā tika teikts, ka Vjasna ir nereģistrēta organizācija. Un jebkādas aktivitātes, eh, ko veids nereģistrēta organizācija, ir pakļautas sodam. Un tā tad mēs eh, līdz pat pēdējiem brīdiem nebijām pārliecināti, vai Bieļats, ka kungs vispār varēs pie mums ierasties. Działać eh, w przyszłości. Myślę, że... Tagad uh, Biļatska kungs mums arī informēs par to, ko viņš ir paredzējis darīt nākotnē, ņemot vērā situāciju viņa valstī. Es domāju, ka esmu pietiekami labi jūs iepazīstinājis ar visiem runātājiem, kas uzstāsies mūsu kopīgajā sanāksmē. Lūdzu, uh, tagad vārds otrajam priekšsēdētājam, un mēs uh, iesaistīsimies nekavējoties debatēs. Paldies, paldies Andžēji, un tagad uh, došu vārdu uh, Džermanu kungam, un šorāt izteikt. Thank you, <coughs> thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Esmu priecīgs, ka varu piedalīties debatēs, lai komentētu situāciju Baltkrievijā. Savā darbā ļoti daudz vērtēju 19. decembrī uh, notikušās vēlēšanas 2010. gadā. Un savā ziņojumā esmu pietiekami detalizēti aprakstījis prezidenta vēlēšanas. Es tagad lakoniski iepazīstināšu uh, jūs ar galvenajiem notikumiem eh, tieši 19. decembrī, ņemot vērā eh, gan eh, pulcēšanās brīvības likumu Baltkrievijā, gan arī starptautiskos cilvēktiesību standartus. Baltkrievija nav parakstījusi cilvēktiesību konvenciju, bet viņi ir parakstījuši konvenciju par politiskajām un uh, pilsoniskajām tiesībām, un īstenībā tās ļoti cieši sasaucas arī ar pulcēšanās brīvības tiesībām. Un mēs uh, savā organizācijā uzskatījām, ka tas, kā mēs uh, interpretējam šīs tiesības saistībā ar cilvēktiesību konvenciju, tas ir jāievēro daudz plašākā kontekstā un, protams, Baltkrievijai ir jāaizsargā brīvas cilvēku pulcēšanās tiesības runājot par 19. decembra notikumiem, es vēlējos pateikt, ka saskaņā ar Baltkrievijas likumu šī pulcēšanās bija uh, it kā neatļauta un iestādes netika informētas par to, ka. Uh, ka šāda demonstrācija notiks, un pēc tam tika izteikti vairāki spriedumi, bet eh, jāskatās, eh, ka šai demonstrācijai bija jābūt mierīgai, un neskatoties uz to, vai tā bija likumīga vai nelikumīga, saskaņā ar iestādes uzskatiem, jebkurā gadījumā šāda pulcēšanās, šāda demonstrācija notika mierīgi, nepārkāpjot likumus, un lai gan šī demonstrācija eh, praktiski bija nelikumīga, tā jebkurā gadījumā notika miermīlīgi un iestādēm vajadzēja aizstāvēt tās dalībniekus. Izskatījās, ka līdz pat vakara stundai um, iestādes aizstāvēja uh, šīs tiesības, demonstrācija bija mierīga un uh, tur arī nebija daudz novērotāju no policijas bet mēs bijām norūpējušies par vairākiem incidentiem. Eh, viens notika demonstrācijas laikā un daži eh, vēlāk eh, jau demonstrācijai turpinoties. Bija arī kāds uzbrukums, šķiet to veica kāds no um, valsts iestādes darbiniekiem. Šis uzbrukums tika vērsts pret vienu no prezidenta kandidātiem. Izskatījās, ka šo cilvēku neviens nepārāk neprovocēja, viņš pielietoja vardarbību un šķiet, ka šis pirmais uzbrukums ievadīja tālākos notikumus vakara gaitā. Demonstrācija Mīnskas centrā joprojām bija mierīga, sabiedriskā kārtība netika pārkāpta, tur piedalījās apmēram 30 tūkstoši cilvēku, viņi uzklausīja prezidenta kandidātu runas un jāņem vērā, ka nekāda pārkāpuma netika konstatēti, bet apmēram 20.40, 21.45. Daži cilvēki, kas nepiedalījās sākotnēji demonstrācijā, sāka uzbrau, uzbrukt valdības ēkai un uh, Viņi pulcējās tieši blakus ēkai, viņi nebija galvenie demonstrācijas dalībnieki. Izskatījās, ka arī šos cilvēkus neviens neprovocēja, neviens nevarēja saprast, kādēļ šī otra grupa uh, vispār tur pulcējās, vai tie bija cilvēki, kas mēģināja provocēt kādu, vai viņi bija grupiņa no galvenās demonstrācijas. Un īstenībā iestādēm ir vienalga, kas piedalījās šajā demonstrācijā, šajā it kā nelikumīgajā demonstrācijā, jo tie cilvēki, kas uzbruka valdības ēkai, īstenībā rīkojas nelikumīgi, un viņi netika aizsargāti. Bet daudzi bija nobažījušies par to, ka valdības ēku neapsargāja policija, un ja e, šeit tika iesaistīta, e, iesaistīta kāda provokātora, tad īstenībā viņa galvenais mērķis bija uh, pārkāpt sabiedrisko kārtību un uh, izraisīt tādu neparedzamu notikumu gaitu. Uh, Un šie cilvēki izmantoja vardarbību, un pēc tam policija, atsaucoties uz šo provokāciju, izmantoja vardarbību un arī ieročus, lai nemieras apslāpētu. Un pat īsnībā ne, netika, nenotika nekāda selekcija, kuram īsti tika uzbrukts. Ņemot vērā policijas iesaisti, galvenokārt nekāda nemiera netika konstatēti. Uh, Un eh, neskatoties uz to, policija tomēr uzbruka eh, demonstrantiem apmēram pēc 30 minūtēm pēc pirmās provokācijas. Viņi bija ļoti vardarbīgi, lai izklīdinātu demonstrantus un vairāk arī tika arestēti. Eh, šī vardarbība patiešām nebija atbilstoša, ļoti daudz cilvēki mēģināja bēgt, neviens viņiem nemēģināja palīdzēt, bet viņi nekādā ziņā neprovocēja policiju. Un mēs esam patiešām nobežījušies par to, kā valsts reaģēja uz šiem notikumiem. Un Valsts iestādes teica, ka uzbrukums valdības ēkai īstenībā uh, izraisīja tāds masu nemierus un cilvēki, kas organizēja demonstrāciju, bija atbildīgi par šiem uzbrukumiem tiešā veidā. Mēs uzskatām, ka ir e, jānovelk e, skaidra robeža tādas šķirtnes starp tiem cilvēkiem, kas pulcējās un mierīgi uzklausīja prezidenta kandidāts, un starp tiem, kas e, apzināti uzbruka valdības ēkai. Eiropas cilvēku tiesību tiesa teica, ka tikai tie, kas tieši iesaistās vardarbībā, ir atbildīgi par šiem aktiem, un demonstrācijas organizētāji nekādā ziņā nav uzskatāmi par atbildīgiem šajos pārkāpumos. Baltkri Baltkrievijas varas iestādes tomēr uh, aizstāv citu pozīciju un tika vajāti uh, vairāki uh, demonstrācijas līderi, cilvēktiesība aktīvisti, prezidenta kandidāti, kas bija iesaistīti galvenajā demonstrācijā, bet uh, neizrādīja nekādu vardarbību. Mēs savā ziņojumā uzskatām, ka šie ir divi atšķirīgi notikumi, divas atšķirīgas demonstrācijas, un cilvēkus, protams, Eh, pret cilvēkiem var vērsties par nelikumīgas eh, demonstrācijas organizēšanu, bet ja viņi nav veikuši nekādu vardarbību, nevienu nav provocējuši, viņiem nevar uzkraut atbildību par eh, masu nemieru izraisīšanu. Bet Baltkrievijas iestādes nav veikušas efektīvu izmeklēšanu un nav arī izmeklējušas to vardarbību, ko izmantoja varas iestādes. Uh, cilvēki tika vajāti, balstoties uz tādiem nepārliecinošiem pierādījumiem, un īsnībā pat eh, pret daudziem cilvēkiem nebija nekādu pierādījumu, ka viņi būtu eh, tikuši iesaistīti šajos nemieros. Un ir izteikti arī vairāki spriedumi, un eh, cilvēki ir pat tikuši tiesāti par kriminālu noziegumiem nepamatot. Paldies! Much, Liels paldies! Došu vārdu profesoram Deku. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu ļoti priecīgs, ka es kā ESO referents Baltkrievijas jautājumos tiku aicināts uzstāties ar runu jūsu priekšā. Esmu ļoti pagodināts būt starp maniem mm, diviem kaimiņiem, kas ir veikuši ļoti nozīmīgu darbu. Pēc 14 dalību valstu institīvas man uzticētā misija Maskavas humanās dimensijas mehānismu ietvaros formāli noslēdzās ar man ziņojumu oficiālu prezentāciju ECO pastāv, pastāvīgā padomē Vīnē 2011. gada 15. jūnijā. Šo debašu laikā Čehija 14 dalību valstu valsts, tā skaitā Eiropas Savienības un ASV vārdā, pieņēma ļoti stingru un vērīgu nostāju, kamēr Krievija gan formas, gan saturziņā uzvedās diplomātiski stīvi, Kaut arī tās plašsaziņas līdzekļi pievērš īpašu uzmanību situācijai Baltkrievijā. Šis ziņojums tūlīt pat tika padarīts sabiedrībai pieņems ECO Eh, mājaslapā, angliskajā versijā un ceru, ka drīz būs pieejama arī krievu versija, tūkojums krievu valodā. Dalībvalstīm un ECO iestādēm ir jāraugās, kādas, kā attīstās situācija turpmāk. Taču mēs nevaram vienkārši pārši šo labtāju, kā nekas 19. decembrī nebūtu noticis. Protams, starptautiskie notikumiem pievērš īpašu uzmanību citām krīzēm, tomēr arā pavasarim nevajadzētu izvērsties par Eiropiešu ziemu. Intervijā laikrakstam Washington Post šī gada martā Baltkrievijas prezidents pats salīdzināja notikums viņa valstī ar notikumiem Tahir laukumā. Viņš eh, tagad runā par piekto kolonu, kas uh, izraisa visus opozīciju viņa valstī. Uh, Ir divas svarīgas lietas, kas šeit pieminams. Pirmkārt, eh, Mijatovičs kundzes eh, ECO pārstāvis eh, mēdījiem Eh, runa 1. jūlijā viņi vērsās, pret, eh, <clears throat> vērsās pie Lukašenko kungu, lai pārtrauktu represijas pret žurnālistiem. Un turklāt Lietuvas ārlietu ministrs Azubalis kungs, kurš eh, tagad ir OSCE, tātad ECO organizācijas priekšstādā prezidentūra uzņēmies, ir publicējis paziņojumu 5. jūlijā nosodot E, vēršanos pret mierīgām demonstrācijām. Šīs ir divas oficiālas nostājas, kas e, e, iestājas pret cilvēktiesību aizsar, aizsargātāju aktīvistu apspiešanu. Ir daudz liecību, filmu, fotografiju, kas liecina par 19. 19. decembra notikumiem kas uh, pauž nostāju pret šo apspiešanu. Sastā, sastajā pantā, otrajā punktā Moskovas uh, dokumentā ir minēts, ka uh, dalībvalstis neuzņemsies nekādus pasākumus cīnoties pret personām, organizācijām un iestādēm, uh, Eh, kuras eh, sadarbojas ar ekspertiem. Šis eh, ziņojums liecina par to, ka pastāvīgi tiek izvērstas darbības pret cilvēktiesība aktīvistiem. Vienmēr uh, tiek secināts, ka uh, konflikti šeit rodas uh, kaut kāda nejauša negadījuma rezultātā, kas tikai kalpo par iegānstu tālākajiem notikumiem. Un tad tiek uh, vērstas represijas pret pilsonisko sabiedrību, kuru mērķis ir izraisīt bāžas visos pilsoņos. Uh, mēs nevaram runāt par uh, tiesisku valsti, ja beztiesiskums valda pat tiesu iestādēs. Šī krīze tagad atainojas tikai uh, kā slēpta, dziļāka problemātikas uh, izkārtne. Prezidents eh, panācis uh, Eh, piespiedu kārtā panācis eh, atzīšanos no aktīvista pustes, tikai vēl vairāk izvērš savu represīvo aparātu. Pašreizējā krīze neatiec tikai uz Krieviju, uz eh, tās lielajiem kaimiņiem. Tā liek apšaubīt visu prin, visus principus, kas ir Eiropas pamatvērtības Vienīgais risinājums būtu veidot e, tiesisku valsti, kas ievēro e, pulcēšanās brīvības tiesības un citas cilvēku tiesības un e, nodrošina starptautisko tiesību aizsardzību. No manas puses es varētu sastādīt veselu sarakstu ar konkrētiem pragmatiskiem ierosinājumiem, kas ļautu Baltkrievijai iziet no šīs bezizdejas situācijas un ļautu to iesaistīt ECO darbībā. Šis būtu tikai sākuma punkts, aicinājums uzņemties atbildību un katram īstenot cilvēktiesību normas. Eiropas parlamentam jābūt pirmajam, kas iestājas par šo sabiedrisko centienu ievērošanu. Baltkrievija ir aicinājusi, ir pie, pieminējusi sadarbību ar cilvēku tiesību aktīvistiem, lai patiesībā tikai nosodītu kārtējo viņu skatījumā provokāciju. Turklāt 2010. gada beigās tika slēgts ECO birojas Minskā. 2011. gada 16. jūnijā padomis pieņemta rezolūcija, par kur balsoja 21 balss par 5 pret un 19 attērās, atturējās, ievērojot apvienoto nāciju augstā pārstāvja viedokli. Uh, aicināja nākošās sesijas laikā, septembrī, pieprasīt eh, cilvēktiesību aizsardzību Baltkrievijā. Mēs ceram, ka tomēr Baltkrievijā situācija uzlabosies. Paldies, Dalēski kungs, lūdzu. Все мы задаемся вопросом. Paldies, priekšsēdētāji. Mums visiem rodas jautājumi, kādēļ varas iestādes 19. decembrī rīkojās tik cietsirdīgi, un mums nav skaidrs atbildes uz šo jautājumu, pat arī vēl šodien. Man liekas, ka šādu reakciju izraisīja situācijas neparedzamība vai negaidītība. Desmitiem tūkstoši cilvēku piedalījās demonstrācijā varas iestādes vēlēs izreikināties ar viņiem ar vienu vēzienu. Un uh, šīs te represijas bija ārkārtīgi plašas, un tās turpinās vēl šodien. Notiek spiediens uz nevalstiskām organizācijām, neatkarīgiem žurnālistiem, politiskiem aktīvistiem. Neatlaidīgs ir šis spiediens, tas nepārtrūkst. Un šī kampaņa tikt galā ar opozīciju tieši sākās ar 19. decembri. Taču arī varas iestādēm nevis izdodas tā, kā tas ir ieplānots. Jāsaka, šobrīd viņiem nav labvēlīga ekonomiskā situācija, kas pēdējos mēnešos strauji mainās. Mums ir tiešām plaša ekonomiskā krīze. Inflācija ir sasniegusi 50% pēdējo trīs mēnešu laikā. Un šobrīd valdībai ir jāstājas pretī nevis cilvēktiesību aizstāvjiem, bet gan ļoti plašām sabiedrības masām Baltkrievijā. Ekonomiskā krīze ir pielikus punktu tās augtajam Baltkrievijas ekonomikas brīnumam. Sociālā vienošanās starp tautas vairākumu un valdību līdz ar to ir padarīta par nebijušu. Lukašenko reitings krīt aizvien vairāk, to mēs vērojam ik mēnesi, un neredzam vēl, cik tālu tas varētu nokrist. Ekonomiskā krīze ir saistīta ar to, ka, Bal ka Krievija neatbalsta vairs Baltkrieviju tik daudz. Pēdējo trīs gadu laikā šīs ekonomiskais atbalsts ir mazinājies uz pusi. Šobrīd tas vēl zināmā mērā pastāv, taču ir daudz mazāks nekā agrāk. Krievijas premjerministrs Putins saka, apmēram 4 miljārdus dolāru Krievija katru gadu iegūtu Baltkrievijas ekonomikā. Tā ir diezgan liela summa, taču ar to nepietiek. Un tādēļ Lukašenko un viņa varas iestāžu stratēģija ir tāda, tas viņi vēlas ieviest gāzes un naftas cenas tādas, kādas tās ir Krievijas iekšienē. Uh, vēlas pirkt gāzi un naftu par tādām cenām. Un tādēļ Baltkrievija ļoti aktīvi vēlas iesaistīties muitas savienībā ar Krieviju un Ukraini. Tanīpat laikā Baltkrievija vēlas saglabāt politisko neatkarību, lai varētu ieviest pašu savu politiku tieši tādu, kādu viņi to vēlas un pieņemt pašu savus iekšējus ekonomiskus lēmumus. Uz ekonomiskās krīzes fonu pēdējo mēnešu laikā ir sākuši notikt tādi ļoti plaši sabiedriski protesta pasākumi. Tos cilvēku organizēja izmantojot internetu, un lielākoties šie cilvēki ir gados jauni. Parasti pasākums neorganizē kāds viens cilvēks vai vairāk līderi. Šie pasākumi ir savā ziņā unikāli. Tie ir mierīgi, klasiski mierīgās eh, pret, pretošanās pasākumi. Cilvēki iziet ielās, vienkārši stāv, sit plaukstus, Šādi pasākumi notiek praktiski visās lielākajās Baltkrievijas pilsētās. Arī tādās, kur nekādu protestu akciju līdz šim nav bijis. Akcijas paslīdņiem. Pēdējā mēneša laikā varas iestādes ir aizturējušas apmēram 2000 šādu pasākumu dalībnieku un vairāk nekā 1000 no tiem jau ir sodīti. Viņi ir sodīti par sīko huligānismu par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Mums ir zināms par atsevišķiem gadījumiem, kad šie aizturētie ir sisti. Viņus parasti aiztur cilvēki, kas ir tērpti civilajā, tātad bez policistu miliču formām. Un nav nekādu liecinieku, ja arī liecinieki ir, tad tiesā tie netiek pieaicināti, un apsūdzētais tiek, apsūdzētam tiek izteikts spriedums tikai pamatoties uz milicijas dokumentu iesniegumu varas iestādes nekādā gadījumā neiesaistās sarunās ar demokrātisko opozīciju. E, tiesas prāvas pret visiem politiskiem aktīvistiem tiek novestas līdz galam. Uz šo brīdi vairāk nekā 40 cilvēku ir ieslodzīti cietumā e, saistībā ar 19. decembra protesta akcijām. Dažiem no šiem ieslodzītiem ir liels problēmas ar veselību. Viņus nekādā gadījumā nevarētu saukt par politieslodzītajiem. Mēs gribētu aicināt šajā situācijā Eiropas parlamenta deputātus turpināt izdarīt spiedienus Baltkrievijas režīmu. Mēs redzam, ka Eiropas parlamentā ir pietiekami stingra pozīcija attiecībā šiem notikumiem, tāpat arī citās struktūrās, un tas sāk jau dot savus pirmos augļus. Nesen bija tiesas prāva žurnālistam Andriem Balšobatam. Viņš saņēma sodu, taču netika ieslodzīts cietumā, viņam netika atņemta brīvība. Vakar informācijas ministrija atsauca pieprasījumu veikt kratīšanu avīzē Ņiva, un tas neapšaubām ir rezultāts jūsu darbībai. Mēs gribētu izteikt jums pateicību. Visu Baltkrievijas sabiedrisko organizāciju un aktīvistu vārdā par to uzmanību, ko Eiropas parlaments velta situācijai Baltkrievijā. Mēs ceram, ka šī uzmanība neatslāps jo šogad rudenī mēs paredzam situāciju samilzīs Baltkrievijā vēl vairāk. Gan politiskā, gan ekonomiskā krīze padziļināsies. Mēs gaidām skaidrus Uh, atbalsta signālus arī vienkāršiem Baltkrievijas pilsoņiem. Šeit es gribētu atgriezties pie vīzu jautājumu, pie vīzu cēnu pazemināšanas Baltkrievijas pilsoņiem. Tas būtu ļoti skaidrs, nepārprotams signāls visiem Baltkrievijas pilsoņiem par to, kāda ir Eiropas Savienības attieksme pret situāciju Baltkrievijā. Paldies! Paldies! Protaševičs kungs, došu vārdu jums uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu poļu valodā, ja jums nekas nav pretī. Tieši tāpat kā darīja līdzpriekšsēdētājs Andrzejs Gžips. Switching to Polish. Pāriešu tagad uz poļu valodu. Bardzo podziękować e, wszystkim. E, es gribētu sirsnīgi pateikties visiem, it īpaši visiem uzaicinātajiem ekspertiem un arī tiem, kas ir strādājuši Baltkrievijā. Tiem, kas strādāja ECO dalību valstīs vai kas ir strādājuši kā pieaicināti eksperti ECO. Tas mums ir ļoti svarīgs šis darbs, ko jūs esat veikuši. Jūs droši vien atcerēsieties, ka Eiropas parlaments jau no pagājušā gada decembra. ļoti aktīvi ir iesaisties notikuma novērošanā. Iesaisties gan prezidents Būzeks, gan arī delegācija attiecībām ar Baltkrieviju. Vienmēr esam nerimtīgi un tieši kritizējuši notikumus 19. decembrī un pēc tam. Kāda tad ir bijusi Baltkrievijas varas iestāžu reakcija un attieksme pret mums? Viņi mums pārmet objektivitātes trūkumu, saka, ka mēs uh, esam tendenciozi, atbalstot tikai opozīciju. Tāpat arī mums saka, ka mēs ļoti radikāli izvērtējot Baltkrievijas iekšējo un ārējo situāciju. Viņi mūs sauc par politiski naiviem un saka, ka mēs liekot sprunguļus ritenī viņa rīcībai. Mēs vienmēr esam nolieguši šādus pārmetumus. Ikreiz tiekoties ar Baltkrievijas varas pārstāvjiem, mēs sakam, ka ne jau mēs, ne jau Eiropas parlaments paziņoja, ka prezidenta vēlēšanas nenotiks saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. ECO novērotāji to paziņoja. EDSO ir viena no retajām, varbūt pat vienīgā starptautiskā organizācija, kurā Baltkrievija ir iestājusies kā dalība valsts. Baltkrievijā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tiek pārkāpti paši primitīvākie demokrātijas standarti. Plašsaziņas līdzekļu brīvība tiek ierobežota, un mēs visi to zinām. Neatkarīgi ārējie eksperti to var apliecināt. To ir apliecinājuši eksperti no ECO, tātad no organizācijas, kurā Baltkrievija ir dalība valsts. Mēs vienmēr esam aicinājuši Baltkrievijas varas iestādes rīkoties saskaņā ar tiem noteikumiem un tiesību aktiem, kur viņi paši ir parakstījuši. Ja jūs parakstāt kādu dokumentu, kas jums liek ievērot zināmus noteikumus un robežas, tad lūdzu rīkojieties saskaņā ar šo solījumu. Neskaitāmas reizes esam dzirdējuši, ka Baltkrievijas sabiedrība, kā jebkura posttotalitāra sabiedrība, vēl nesot gatava demokrātiskai sistēmai. Šķiet, ceļš uz demokrātiju Baltkrievijā būs garāks nekā vairumā citu valstu. teorētiski šādiem apgalvojumiem varētu piekrist. Varbūt tiešām ir dažas valsts, kurām vajadzīgs ilgāks laiks, lai uzbūvētu demokrātisku iekārtu. Neviens jau nesagaida, ka Baltkrievija ieviesīs demokrātiju tikpat ātri kā Polija, Čehija, Slovākija vai Lietuva. Neviens nesaka ka Baltkrievija ir jāmainās tieši tā, kā ir mainīsies Ukraina. Taču, diemžēl, tas, ko varam vērot šodien Baltkrievijā, ne tikai neliecina par kaut kādu progresu, drīzāk otrādi notiek kāpšanās atpakaļ. Mēs varam redzēt tādu paranoisku reakciju uz dažādiem notikumiem. Baltkrievijā uh, cilvēks tiek uh, apcietināts vienīgi par to, ka viņš iet pa ielu. Pietiek iziet uz ielas, satikties ar draugiem, ar kādiem pāris dučiem draugu. Kādā sabiedriskā vietā, ja tu aplaudē, sasit plaukstus pāris reizes, tad par to vien jau tevi var apcietināt un tu var nonākt cietumā. Tā tiešām ir paranoiska attieksme. un to es saku kā zinātājs. Apmēram 170 cilvēku ir arestēti par šādu veidu pārkāpumu. Arī nejauši garām gāja pie reizes tiek arestēti. Tika saņemta ciet arī kāda grūtniece. Iespējams, ka viņas nedzimušajam bērniņam tas nebūtu nenāk par labu. Bet pāriesim pie plašsaziņas līdzekļiem. Počobuta kunga situācija ir visnotaļ pamācoša. Počobuts ir žurnālists, kas pārstāv kādu polijas avīzi. Viņš rakstīja savā avīzē par 19. decembra notikumiem. Šim žurnālistiem ir viss atļaujas strādāt Baltkrievijā, viņš bija akreditēts. Un par to, ka viņš aprakstīja šos notikumus, viņš tika arestēts un ieslodzīts uz trim mēnešiem cietumā. Šos trīs mēnešus viņš tur arī pavadīja, bez jebkāda tiesas sprieduma. Izskatās, ka viņu apcietināja par neslavas celšanu Baltkrievijas prezidentam, par apmelojumiem. Visbeidzot, Eiropas Savienība ir nolēmusi, ka Baltkrievi ir pelnījusi sankcijas. Laičaka kungs, kurš pārstāv Eiropas Savienību šajā konkrētajā lietā, saka, ka šķiet beidzot sankcijas ir nesušas kaut kādus augļus. Šķiet, sankcijas ir vienīgais risinājums, ko Baltkrievija saprot, kas varētu palīdzēt cīnīties pret to. Paldies, un tagad aicināšu referentu izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka politiskā un ekonomiskā krīze ko e, Baltkrievija piedzīvo apmēram pusgadu, e, rada iespējas Eiropas Savienībai. Tādā veidā mēs varam e, pietuvoties šai vīzijai par neatkarīgu, demokrātisku Baltkrieviju, kas īsteno sociālos, sociālās tirgus ekonomikas principus. Uh, bet, nu, protams, eksperti pietiekami labi ilustrēja, ka mēs nevaram atgriezties pie tāda uh, dialoga ar Mīnsku, kāds bija pirms 19. decembra. Nē, mums ir jāpieprasa, lai 40 politiski ieslodzītie tiktu atbrīvot no apcietinājuma un varētu turpināt savu līdzšinējo darbību. Mēs esam daudz dzirdējuši par šiem notikumiem, bet mums ir jāturpina uzmanīgi sakot notiekumiem valstī un eh, jāizvērtī, kādus eh, priekšnosacījumus mēs viņiem varam uzstādīt. Bet visiem šiem cilvēkiem, viņu skaits ir lielāks par 40, ir jātiek atbrīvotiem no cietuma. Manuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk, sadarbojoties ar Ukrainu un Krieviju tieši šajā konkrētajā jautājumā. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs tikāmies ar Konstantinu Grišenko, Ukrainas ārlietu ministru, un es viņam vaicāju, uh, ko varētu darīt uh, lietas labā. Un Griščenko kungs teica, ka viņa valdība ļoti intensīvi sadarbojas ar Baltkrievijas valdību, veicot spiedienu uz Mīnsku, lai šie politiskie ieslodzītie beidzot tiktu atbrīvot. Domāju, ka šis ir vēstījums, kas jāvērtē ļoti augstu. Protams, uh, jāparūpējas, lai Maskava saprot, ka partneru attiecību modernizēšana ar Eiropas Savienību iekļauj arī attiecību modernizēšanu ar kopīgiem kaimiņiem, piemēram, tajā skaitā arī Baltkrieviju. Eh, es piekrītu tiem, kas teica, ka ir jāuzlabo vīzu režīms Baltkrievijas pilsoņiem. Es jau ne, neskaitāms reizes esmu teicis, ka mēs esam šeit uzbūvējuši atkal jaunu Berlīnas mūri. Uh, jo, piemēram, parastiem Baltkrievijas pilsoņiem ir jāmaksā trešdaļa vai ceturdaļa no savas algas, lai vispār varētu atļauties vīzu Eiropas Savienībā. Un pagājuša nedēļa uh, ekonomisko attiecību komitejas priekšsēdētājs um, nāca klajā ar ziņojumu, kur bija apmēram 200 lapuses, kur tika rakstīts par uh, Eiropas Savienības attiecībām uh, austrumu valstu dimensijas ietvaros. Ļoti daudzi uzņēmumi ir zaudējuši līgumus tieši šo vīzu grūtību dēļ. Tādēļ tieši šajā jomā vajadzētu rīkoties nekavējoties. Nu, nevajadzētu to darīt kaut kādā uh, nepāredzamā nākotnē. Tas jādara jau nekavējoties, nu pat. Protams, Eiropas Savienībai ir arī uh, aktīvāk jāsadarbojas ar opozīciju Baltkrievijā. Mēs to arī darām. vajadzētu arī izkopt kontaktus ar mērenajiem politiķiem Minskā un citās pilsētās un arī ar pašreizējā režīma funkcionāriem, jo īsnībā daži no viņiem arī vēlas piedzīvot reformas un režīmu pārmaiņas. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Vigenina kungam, kas ir uh, līdz priekšsēdētājs Eironest parlamentārajā asamblējā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Наистина uh, ситуацията es vēlos pateikties. се развива по един негативен uh, начин. Vēlējos teikt, ka situācija attīstās tā nepatīkami. Šodien mēs esam tikušies, lai runātu par eh, prezidentu vēlēšanām Baltkrievijā. Vēlēšanu iznākums daudziem, eh, un tajā skaitā arī man, eh, nozīmēja lielu sarūktinājumu, jo mēs cerējām, ka pēc vēlēšanām beidzot situācija sāks uzlaboties. Bet īstenībā vēlēšana diena uh, um, mūsu ilūzijas izgaisināja. Eironest delegācijā nepiedalījās Baltkrievija, jo īstenībā pēc prezidenta vēlēšanām tas gandrīz bija neiespējami. Vai mēs vei, izveidojam Eironest ietvaros Baltkrievijas darba grupu, kurā darbojas Eiropas parlamenta deputāti un to valstu pārstāvi, kas ir uh, austrumu dimensijas um, partneru attiecību dalībnieces. Šī darba grupa vēlas izveidot sadarbību starp Eiropas Savienību un starp eh, austrumu eh, partneriem, piemēram, Ukrainu. Mūsuprāt, Krieviju arī varētu iesaistīt šajā darba grupā, un to vajadzētu darīt, bet Baltkrievijas gadījumā mēs noteikti varētu kaut ko padarīt. Mēs varētu sadarboties. Man ir jautājums godājamiem viesiem. Tie ir cilvēki, kas uh, visu ir redzējuši paši savām acīm, ir bijuši tiešai notikumu liecinieki. Kādas ir iespējas, ka Baltkrievijā varētu rasties uh, tāda uh, brīva, uh, no spiediena brīva vide, eh, kas organizētu vēlēšanas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Runājot par Eiropas Savienību, manuprāt, mūsu iespējas ir visai ierobežotas. Mēs īstenībā esam jau izsmēluši visas iespējas. Un Eiropas Savienība ir uh, atvērusi durvis Baltkrievijas pilsoņiem, bet mums noteikti vajadzētu um, saprast, ka ir divi veidi sadarbības. Tātad sadarbība ar Baltkrieviju kā valsti un sadarbība ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, pilsoņiem. Tādēļ Protams, vajadzētu padomāt par vīzu režīmu liberalizāciju. Tādā veidā mēs varētu spērt kaut nelielu solīti pretī Baltkrievijas pilsoņiem. Protams, jāsaprot, ko vēl mēs varam darīt Baltkrievijas labā kā mēs varam uh, nākt tālākā opozīcijai, uh, darot to gan politiski, gan uh, morāli. Uh, lai opozīcija varētu brīvi un nebaidoties eh, veikt savus aktivitātes. Mums ir jāstabilizē eh, opozīcija. Es eh, zinu, jā, mēs bieži apmeklējam šo opozīciju, bet mēs ļoti labi zinām arī, kas notiek ar opozicionāriem valsts iekšienē. Bija arī vairāki gadījumi, kas liecina par to, ka valstī ir tāds policijas režīms. Un, manuprāt, būtu grūti izveidot uh, tādas veiksmīgas attiecības ar valsti, bet es domāju, ka ekonomiskā un sociālā krīze, ņemot vērā arī pilsoniskās sabiedrības spiedienu, novedīs pie uh, nepieciešamajām reformām. Paldies, un tagad uh, Lāns Berģi kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! kas tad īsti mums ir zināms par 19. Eh, decembra notikumiem. Es esmu redzējis arī filmas par to. Un Lukašenko režīms, protams, nav populārs, un īstenībā viņiem nevajadzēja daudz iegānst, lai apspiest šo demonstrāciju. Un bija šie daži cilvēki, kas uzbruka valdības ēkai, un demonstranti lūdza viņus to nedarīt. Lūdzu, salīdziniet to ar uh, iepriekšējiem gadījumiem, pēc uh, iepriekšējām vēlēšanām, kad demonstranti devās uz Lukašenko pīli un opozīcijas vadītājs Milinkēvičs lūdza neuzbrukt šai ēkai, bet vēlāk viņu nosodīja par šādu pieeju. Arī Eh, šīs šķeltās opozīcijas pārstāvi nosodīja Milinkēviču kungu par lūgumu neuzbrakt eh, Lukašenko ēkai, un daudzi viņu pat nosauc par nodevēju. Vai kāds ir gūs mācību no visiem šiem notikumiem, un cik liela ir iespēja izveidot vienotu demokrātisku opozīciju ar konsolidētu programmu un pietiekami pārdomātu taktiku? vai ir kaut kāds pamats tiem apvainojumiem, eh, ko eh, pauda valdošā elita, ka proti opozicionārus manipulēja divas rokas, gan eh, rietumi, gan maskāli. Paldies tagad Šulca kungs. Paldies īstenībā es varu tieši turpināt Landsberģa kunga iesākto domu. Šie provokātori. Uh, ja viņus tiešām par tādiem var uzskatīt, vai tie uh, tika identificēti. Jā, mēs redzējām filmas, ka daži cilvēki tur uzbruka valdības ēkai, un mēs zinājām, ka īstenībā cilvēki, kam nebija nekāda sakara ar šo vardarbību, ir tikuši aizturēti un apcietināti. Kāda tad ir bijusi izmeklēšana? Otru jautājumu vēlēs uzdot Aleksandram Biļatskim. Eh, apaļais galds, šis apaļā galda formāts, kas pastāvēja politiskajā arēnā eh, kādreiz Vācijā un arī Polijā, eh, ņemot vērā tikšanos, kur satiekas opozīcijas pārstāvi un totalitārais režīms, tātad cik liela iespēja būtu šādu apaļo galdu organizēt arī Baltkrievijā, lai varētu panākt politisko vienprātību. Paldies, un tagad Kelam kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, jūsu atspoguļotā eh, Eiropas Savienības vienotā pozīcija man ir iedrošinājusi, proti uh, priekšnosacījumu izvirzīšana. Tātad, ja politiskie ieslodzītie netiks atbrīvot un pilnībā rehabilitēti, mēs neatgriezīsimies pie šī ierobežotā politiskā dialoga. Uh, ar Baltkrieviju. Šķiet piedzīvojām nedaudz atšķirīgus laikus pirms gada, kad līderi pārāk uh, daudz centās, lai varētu uzsākt sarunas ar Lukašenko. Bet mēs īstenībā esam pārliecināti, ka diktatoriem nevar pārāk daudz uzticēties. Ko gribēju vaicāt mūsu viesiem? Kā jūs vērtējat eh, pēdējā laika notikumus Baltkrievijas pilsoniskajā sabiedrībā? Ir taču eh, šī jaunā paudze, kas izmanto dažādus sociālos tīklus, Facebook, eh, jaunās tehnoloģijas, vai viņi var izveidot paši savas organizācijas? Cik liela iespēja ir atjaunot vienotu opozīciju? Man liekas, tā ir galvenā panākuma ķīla. Uh, Fīlis kungs eh, arī manī viesa zināmas cerības. Viņš eh, tikās ar Baltkrievijas opozīcijas līderiem un iedrošināja viņus būt vienotiem. Un visbeidzot, parlamenta deputāti taču arī var kaut ko darīt, lai atbalstītu šos Baltkrievijas uh, politiskos ieslodzītos. Uh, Sort of in the... Jūs varat tā kā uh, kļūt par aizbildni politiskajiem ieslodzītajiem un uzņemties arī zinām atbildību šajā procesā. Paldies tagad Andri Kienas kundze. Paldies, es runāšu lietuviešu valodā. Aš norēķu pradēti no to, ka, ko, apie kā gribēju jā. Paldies, es gribētu sākt ar to, ko nu, nu pats sacīja Protaševičs kungs. Jā, tā ir Situācija Baltkrievijā kļūst ar vien ļaunāk. Tā ir kļuvusi ļaunāk. Taču tas tikai pierāda režīma vājību, jo neliela cilvēku grupa, kas sapulcējas ielās un aplaudē, tulīt kaitina šo režīmu. Tas tikai parāda, cik labi apzinās savu bezcerīgo situāciju. Šis režīms ir arī citi notikumi Baltkrievijā, kas varētu būt interesantāki. Es gribēju uzdot dažus jautājumus Bjaļievska kungam un citiem runātājiem. Es gribēju jautāt, kā jūs redzat Eiropas Savienības nostāju vai Eiropas Savienībai izdodas runāt vienā balsī, jo saskaņā ar jūsu sacīto dažs dalība valsts ir pragmatiskāks un to nostāja ir mazliet atšķirīga. Vai tas arī iespaido kaut kā Baltkrieviju? Tas e, ir interesanti. Mūsu kolēģi ir uzdevuši vairākus jautājumus. Mūsu rīcībā ir 15 minūtes, pēc tam mums ir jāpabeidz. Tātad 5 minūtes katram runātājam. Manā skatījumā tas būtu atbilstošs laiks atbildes sniegšanai. Es domāju, ka tagad varētu sākt no otras puses, Gaļāska kungs un tad eh, Deko kungs un tad Jārmāt kungs. Lūdzu, vārds jums. Un Gaļāski kungs. <clears throat> Runājot par mūsu parlamenta vēlēšanām, mums būs parlamenta vēlēšanas nākamajā rudenī. Uh, Un, ja mēs runājam par brīvām vēlēšanām, ja varas iestādes neieviesīs tālajošas reformas eh, daudzās jomās, eh, šīs jomas ir minētas eh, jūsu deklarācijās, jūsu ziņojumos, jūsu noteikumos, ko jūs izvirzījāt varas iestādēm, uh, Tātad mēs šeit runājam par plašsaziņas līdzekļu brīvību, par uh, politisko sabiedrisko organizāciju brīvību un par caurskatāmām vēlēšanām. Ja visi šie jautājumi netiks atrisināti, tad mēs nevarēsim runāt par brīvām vēlēšanām. Bet no otras puses situācija mainās katru dienu. Un mēs varam runāt arī par tādu neparedzētu notikumu attīstību. Uh, un ir paredzēts rīkot plaša mēroga politiskas aktivitātes. Daļa no opozīcijas jau ir vienojusies, un mēs to varam uzskatīt par labu zīmi. Vai ir iespējams saglabāt tādu vienotu demokrātisku opozīciju? Šodien uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. Vienota opozīcija tagad nepastāv, ir vairāki jautājumi, kuros uh, opozīcija ir vienota, runājot arī par politisko ieslodzīto atbrīvošanu, bet uh, pagaidām netiek runāts par sadarbību opozīcijas uh, pārstāvu vidū. Nu, skatīsimies, kas notiks rudenī. Tas, kas notika Tunisijā, pierāda, ka sākoties masu protestiem pret valsts iekārtu, sākas arī sociāla kustība, kas cīnās par brīvību un demokrātiju. Uh, un pat tajā brīdī nav īpaši svarīgi, cik strukturēta un apvienota savās rindās ir politiskā opozīcija. Pirms trim mēnešiem pats bija Tunisijā un no ļoti daudziem cilvēkiem dzirdēja, ka nebija politiskas opozīcijas. Pati tauta ņēma varu savās rokās un mēģināja kaut ko mainīt. Nu, varbūt kā Baltkrievijā varētu notiek kas līdzīgs. Ja runājām par eh, to, vai opozīcija ietekmē vai nu rietumu vai Maskavi, to ir grūti izvērtēt, bet atcerēsimies, ka 15 gadu garumā opozīcija cieta no spiediena, no pastāvīga iekārtas spiediena. Un protams, ka varētu uh, arī mūsu opozīcijā būt infiltrēti kādi elementi no īpašajiem um, dienestiem un ir ļoti grūti Um, sniegt jums tādu ļoti skaidru atbildi. Kas notika 19. decembrī? Vai tur bija provokācijas un vai kāds provokātors ir ticis arestēts? Mums nav precīzas informācijas un, protams, mēs ļoti rūpīgi sakojam uh, tiesas procesiem, kas notika pret šiem apsūdzētiem cilvēkiem, kas it kā gribēja uh, ielausties valdības ēkā un izsita pat logu. Ir grūti pateikt, uh, vai tie bija provokātori un vai. Uh, arī ir apcietināti īstie vainīgie. Provokātori katrā ziņā nebija aizturēti, jo tika aizturēti vienkārši ļaudis, kas uh, piedalījās demonstrācijā. Bet demonstrācijā piedalījās cilvēki un apmēram 30-40 cilvēki atradās tiešā valdības ēkas tūmā, bet demonstrācijā piedalījās 15-20 tūkstoši cilvēki, bet viņi neatradās tik tūvu valdības ēkai. Runājot par eh, šo apaļā galda priekšlikumu, jā, priekšlikums ir veiksmīgs, bet pagaidām mūsu rīcībā nav nekādu tādu pazīmju, ka Baltkrievijas valdība būtu gatava nosēsties pie apaļā galda kopīgi ar opozīciju. Un domāju, ka ekonomiskā krīze vēl nav sasniegusi to apogeju, lai beidzot nospiestu valdību ceļos un tā būtu gatava sēsties pie sarunu galda ar opozīciju Kas notiek pilsoniskajā sabiedrībā? Es uzskatu, ka situācija nav galīgi bēdīga, neskatoties uz to spiedienu, ko sabiedrība izjūta pēdējo septiņu mēnešu laikā. Visā visumā sabiedrības aktivitāte nav mazinājusies, un, protams, jāņem vērā uh, ka e, šīs aktivitātes un pārmaiņu vēsmas ir skārušas lielākas sabiedrības grupas, tās ir e, ieguvušas tādu sociālu raksturu. Uh, Un neatkarīgie žurnālisti, cilvēktiesība aktīvisti īstenībā pēdējo mēnešu laikā ir labi pārcietuši šos triecienus. Un īstenībā daudzi opozīcijas līderi tika neutralizēti, pret viņiem tika veikta krimināla izmeklēšana, viņi tika ieslodzīti cietumā, bet eh, pilsoniskā sabiedrība ir diezgan labi pārcietuši šo spiedienu. Eh, kas notiek starptautiskā līmenī? Mēs eh, ļoti labi dzirdam Eiropas parlamentu vienoto balsi un ekonomiskās sankcijas, kam varbūt pat ir vairāk demonstratīvs raksturs nekā reāls raksturs, ir eh, ļoti labs signāls, vērtīgs signāls, ko Eiropas Savienība ir raidījusi Baltkrievijas valdības virzienā. Un es domāju, ka tas ir signāls, ko viņi beidzot ir sadzirdējuši jo politisks spiediens, politisku mehānismu iedarbināšana, lai liktu uh, Lukašenko beidzot ieklausīties, līdz šim mehānismi nenes cerētos augļus, bet ja tiek izdarīts ekonomisks spiediens, tad īstenībā tā ir tā vienīgā balss, vienīgais signāls, kas izdara kaut kādu, kas panāk kaut kādu efektu. Paldies, uh, un tagad Deko kungs. Merci. Uh, je... Paldies. Vispirms es gribētu sacīt, ka prioritāte, protams, ir politisko ieslodzīto atbrīvošana, bet ne tikai atbrīvošana, bet arī viņu rehabilitācija un visu viņu tiesību nodrošināšana. Tik uzdots jautājums par brīvības gaisotni. Man ir tāds iespējas, ka tagad ir tāds kā damokla zobens, kas karājas virs cilvēktiesība aktīvistiem viņu darbība tiek pieciesta, es domāju, par nereģistrētajām nevalstiskām organizācijām vai par preses uzņēmumiem. Taču viņu situācija ir nedroša, viņi vienmēr tiek apdraudēti, viņam draud jauns represīvi vilnis. Es domāju, lai labi saprastu situāciju, ir jāraugās kāda ir KGB loma. Turklāt šīs slepenais dienas ir pat saglabājis ar nosaukumu visādi juridiski labumi, tā, tāds iespējas tiek radīts patiesībā klimats ir eh, draudu klimats, represiju klimats, tiek eh, izjautāti skolnieki skolās, tad ir visādi sāraksti, kas liedz studentiem mācīties universitātē, tad ir visādi uh, profilaktiski pasākumi, lai mazinātu pilsoniskās sabiedrības opozīcijas darbību. Jāraugās viss tie neobjektīvie pasākumi, kas pastāv tiesu sistēmā. Ir advokāti, kas reāli nav advokāti, kas iestājas par saviem klientiem, bet patiesībā viņus tikai ap, veicina viņu apsūdzēšanu. Tad kāds varētu būt pamatrisinājums manā skatījumā? Dalība, eh, Eiropas Savienības dalībās ir jārunā vienā balsi. Tā ir arī jāiesaistas sabiedrotie. Es domāju, kā ASV ir iesaistījusies, jārod ir veids, kā mobilizēt Ukrainu un Krieviju. Un jārod tādas sankcijas, kas būtu inteliģentas, kas būtu mētiecīgas, kas nepārtrauktu kontaktus. Ekonomiskām sankcijām nevajadzētu veicināt iedzīvotāju nabadzību. Viņiem jau tā nav viegli. Viņiem nevajadzētu kļūst par situācijas cilniekiem ir jāveicina kontakti ar ierēģiem sistēmas ietvaros. Nav tā, ka visi ierēģi iestājas par prezidentu ieturēto nostāju. Turklāt jāņem vērā, ka ir tās īstenības princips, kas taču kļūst ar vienu acīm redzamāks ar šo finanšu krīzi. Jāparedz tāds mierīgs pārejas posms šai valstī, jāzina tomēr arī, ka tautu mainīt nevar. Jārod uzticama alternatīva, kas būtu darbīga politiskajā plānā. Paldies! Paldies, profesor kungs Jānē. Jā, man kungs, paldies priekšsēdētāji. Politisko cietumnieku jautājums te tika uzsvērts, protams, Tas ir Eiropas Savienības darba kārtības svarīgs jautājums, kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt šo cilvēku. Te tika pieminēta rehabilitācija, taču tam būtu jāiekļauj arī visu gadījumu pārskatīšana vēlreiz, visi tie gadījumi, kad cilvēki tiek apsūdzēti, <clears throat> krimināli apsūdzēti, kaut arī viņi patiesībā tiek atlaisti pēc tam sabiedrībā. Viņu sodāmības reģistrs būtu jādzēš. Es domāju, ka svarīgi ir sniegt pareizi atbildi uz 19. decembra notikumiem. Taču cilvēki, kas bija iesaistīti vardarbības aktos, acīm redzot, netika vesti tiesas priekšā, bet būtu jā, jānoskaidro, kas šie cilvēki bija un jānodrošina tas, ka viņi tiek vesti tiesas priekšā. Skaidrs ir tas, ka ir jāizvērš plašāka izmeklēšana, kas bija atbildīgs par šo rīcību, kas to pasūtīja, kurš veidoja šo vardarbības klimatu. Un jāuzina, kuri bija šie valsts darbinieki, kur bija iesaistīti šajās darbībās. Un man šeit ir vēl viena lieta. Mums ir jāatzīst, ka šiet turpinās protestu virkne dažādos, dažādās formās. Dažkārt tie ir pilnīgi radoši risinājumi. Daudz ir cilvēki, kas ir iesaistīti visā Baltkrievijā šajos pasākumos. Policija arestē šos cilvēkus. Taču šiet, ka tāpat kā uh, vidusjūras dece, vidusjūras dienvidu reģionos, tad, kad jūs džinu izlaižat no pudeles, tad grūti atkal ir uzspiest šo baiļu klimatu, kad nekas nenotiek turpinās protests, turpinās opozicionāra darbība. Un man šķiet, ka Eiropas Savienība varētu izmantot šo situāciju. Ir bijušas runas par apaļā galda diskusijām, taču mums ir jāizvērš efektīvs, plašs dialogs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Baltkrievijā. Mums jāpanāk uh, konsens, ne tikai ar dažiem cilvēkiem kaut kāda vienošanās. Mums jārod ir risinājums atbild uz to, kā Eiropas saimnība varētu palīdzēt. Mums jāatzīst šī dažādo valstu, dažādo balstu daudzveidība. Mums jāatbalsta viņas tuvāko mēnešu laikā. Skaidrs, ka šis process būs ilgstošs, taču man šķiet, ka Eiropas Savienībai ir iespēja gan izdarīt spiedienu uz varas iestādēm, gan arī atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas viņu virzībā uz demokrātiju. Paldies! Un tagad mēs gribētu pabeigt mūsu diskusijas. Es gribētu pirmkārt sirsnīgi pateikties par ārkārtīgi interesantajām runām. Paldies par to, ka jūs mums šodien iezīmējāt tādu juridisku dimensiju tam, kas notika Minskā 19. decembrī. Gan Deko kungs, gan Džārman kungs, kā starptautiska organizācija pārstāvji mums skaidri iezīmē to fonu, uz kur attīstās jaunākie notikumi Baltkrievijā. Viņi mums secīgi izklāstīja notikumu gaitu, pastāstīja, kāda bija varas iestāžu reakcija. Mierīgā demonstrācija, tātad pēc viņa teiktā nebūtu, nebija to satricinājuma avots, kas pēc tam notika Minskā. Tas bija tikai tāds iegans neadekvātajai Baltkrievijas varas iestāžu reakcijai. Daudzi opozīcijas aktīvisti šobrīd atrodas cietumā, un mums ir steidzīgi jāpanāk viņu atbrīvošana un attaisnošana. ECO un ne tikai Eiropas parlaments, bet arī ECO, kā Protaševičs kungs šeit teica, ir apņēmības pilni cīnīties par to. Tātad ne tikai Eiropas parlamentam mm, ir tāda dziļa nepatika pret Eiropas, pret uh, Baltkrievijas varas iestādēm. Ne tikai Eiropas parlaments kritizē Baltkrievijas režīmu. Mēs esam ļoti pateicīgi ETSO par to, ka šī organizācija ir cieši sekojusi notikumiem Baltkrievijā un mēģina izvērtēt stratēģiju, kā mēs varētu izdarīt spiedienu uz šo režīmu, kā mēs varētu palīdzēt atbrīvot politieslodzītos. Mums neapšaubām ir jārod iespējas to darīt jāmēģina rast jaunu spiedienu punkti, lai liktu Baltkrievijai mainīties. Kā jau jūs te, teicāt, rudens būs ļoti interesants gadlaiks, mēs vērosim atsimredzot pārmaiņas šajā valstī. Paldies! Es arī no savas puses gribētu pateikties viesiem, pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās šajā sēdes daļā, aktīvi vai pasīvi. Jāsaka, es piekrītu tiem, kuri teica, ka mums ir jāuztur starptautiskais spiediens attiecībā uz Baltkrievijas režīmu, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam viņus piespiest atbrīvot uh, nelikumīgi apcietinātos cilvēkus un varbūt pat nedaudz mainīt uz labu situāciju Baltkrievijā, padarot sistēmu demokrātiskāku un sabiedrību brīvāku. Man nesen zvanīja Andrzejs Počabūts, kuru es pieminēju savā sēdē. Uh, Savā runā viņš e, pirms dažām dienām tika atbrīvots no cietuma un e, cietumsots ir atlikts. E, tātad tas ir cilvēks, kurš tika vainots prezidenta apmelošanā. Un šis žurnālists man lūdza jums pastāstīt, ka es tiku atbrīvots tikai pateicoties starptautiskam spiedienam un ekonomiskajām sankcijām, kas tika uzlikts Baltkrievijai. Šīs sankcijas joprojām darbojas, bet pastāv šīs sankcijas joprojām ar tām tiek draudēt, draudēts no Eiropas Savienības puses. Tas vienīgais arguments, ko Minska saprot. To šie žurnālists man lūdz jums nodot. Un es arī no savas puses varu jūs aicināt būt stingriem, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu padarīt Baltkrievijas tautas likteni vieglāk. Lielas paldies! Līdz ar to mēs pārējiem, mēs, mēs noslēdzam šo viedokļu apmaiņu. Gribu vēlreiz pateikties visiem, kas tajā piedalījās.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 Darbie kolēģi, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. The, to, to Jūs varētu apsēsties, lai mēs varētu turpināt darbu. Nākamais darba kārtības punkts uh, ir viedokļa apmaiņa ar Sīrijas opozīcijas pārstāvjiem, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī. Esam organizējuši šo uzklausīšanu kopā ar delegāciju, kas uh, sadarbojas ar Mašriku valstīm. Uh, you know, uh... Vēlējos mūsu vidū sveikt Davidu kungu, kas ir Mašriku delegācijas vadītājs. Uh, Būsiet jau dzirdējuši, ka Sīrijā trīs mēnešus norisinās mierīgas demonstrācijas, kuras vardarbīgi apspiež režīms. Mēs, protams, nevaram mierīgi noraudzīties šajos notikumos, un pagājušajā nedēļā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā mēs pieprasījām, lai ANO drošības padome stingri nosodītu režīma represijas Sīrijā, un lai tiktu izmeklēt visi aresti un beigt spīdzināšanu, sevišķi bērnu spīdzināšanu. Eiropas Savienība ir nosodījusi vārdarbību, ko izmanto Sīrijā, un ir uh, ieviesus stingras sankcijas. Mums ir tas prieks mūsu vidū sveikt viesus, kas ir ieradušies, lai pastāstītu par situāciju uz vietas. Tie ir ļoti pazīstami um, opozicionāri. Haitams Almaleks, kas ir pazīstams cilvēktiesība aktīvists, un viņš um, burtiski nu, pat ir atbrīvots no cietuma. Viņš tur pavadīja 17 uh, mēnešus. Tas bija pirms izmeklēšanas uh, ieslodzījums, un tas patiešām ir ļoti daļrunīgs fakts. Tāpat mēs mūsu vidū sveicām Burha Stefanu Galjona kungu, kurš uh, vada politisko uh, zinātņu centru. Viņš arī ir politisko zinātņu uh, doktors Sorbonas universitātē un tagad uh, došu vārdu abiem runātājiem. Pirmais uzstāsies Alma Leha kungs. Uh, lai viņi varētu pastāstīt par situāciju uz vietas. Un uh, lūdzu centieties izteikties desmit minūšu laikā, lai mēs varētu organizēt diskusijas. Paldies, Jūdzu, jums vārds. For your invitation. Paldies par jūsu uzaicinājumu. Un vēlējos pateikties visiem kas man palīdzēja tad, kad biju arestēts. Gan uh, valstīm, gan atsevišķiem cilvēkiem. Izmantojot tās svīras, kas bija uh, jūsu rīcībā, uh, tika izdarīts spiediens uz Sīrijas režīmu, kas uh, mani beigās atbrīvoja no ieslodzījuma. Mēs varētu runāt par revolūciju Sīrijā. Situācija aizsākās pirms trim mēnešiem. Un iedzīvotāji dzīvo ļoti sliktos apstākļos. Uh, režīms ir ļoti spēcīgs un viņi tiek apspiesti. Tad, kad sākās revolūcija, režīms sāka uzbrukt mierīgiem civiliedzīvotājiem, kas īstenībā nu, nenāsā ne ieroči, nekāds šaujam ieroči, nekāds citveidi ieroči. Tie bija mierīgie civiliedzīvotāji. Visi cilvēki, kas uh, dzīvo pilsētās, uh, ciematos, ciemos, um, neizrādīja nekādu vardarbību. Viņi bija vienkārši mierīgi civiliedzīvotāji. Viņi tika nošauti. Režīms nošāva vairākus mierīgus civiliedzīvotājus. Mēs nesaprotam, kādēļ. Ņemsim vērā, kāda ir režīma vēsture. Kopš 80. gadiem, kopš Havazata laikiem nekas nav mainījies. No 80. līdz 90. gadam mēs zaudējam arī 60, 70 tūkstoši cilvēku. Viņi tika nošauti, nogalināti dažādos slaktiņos un iemest cietumos. Un uh, Hadazata režīma mantojums ir pārņemts, un viņa dēls Ašārs Asāds tagad turpina iet tēva iemītajās pēdās. Mēs, opozīcijas pārstāvji, teicām režīmam, ja jūs vēlaties ar mums izveidot dialogu, jums ir jābeidz slepkavot cilvēki. Izvediet no pilsētas tankus, un beidziet uzbrukt cilvēkiem, beidziet uzrīdīt uh, drošības dienestus mierīgiem civiliedzīvotājiem, beidziet uh, izmantot vārdarbīgus uh, instrumentus revolūcijas apspiešanā. Un mēs taču vēlamies normāli diskutēt par situāciju, apsēsties pie sarungāda. Pilnīgi nekas nenotika. Režīms turpināja arestēt cilvēkus, nogalināt cilvēkus Tagad 15 tūkstoši cilvēku ir ieslodzīti cietumā pilnīgi bez uh, jebkāda pamata. Vairāk nekā 2000 ir nogalināti. 1000 līdz 1500 cilvēki ir pazuduši. Apmēram 100 bērni, kas ir jaunāki par 12 uh, eh, līdz 15 gadiem, arī ir uh, aizturēti, tiek uh, izmantota spīdzināšana, arī bērni tiek spīdzināti, nestoties uz to, ka uh, daudz ir pieprasījuši pielikt punktu šādai praksē. Bet režīms. Not for international. Viņi neievēro Versaļas līgumu, viņi neievēro nekādas starptautiskās saistības, arī valsts iekšienē. Viņi vienkārši uzspļauj likumiem, viņi neievēro nekādus likumus un tiesības. Viņi valsti pārvalda, izdo, izdodot pavēles, un tās ir pavēles, kas uh, rakstīts daudzās grāmatās, kas mētājas uz plauktiem. Es domāju, jūs ļoti labi varat iedomāties, kādos apstākļos mēs dzīvojam. Es Bašaram Al-Asadam viņa termiņa sākumā pirms desmit gadiem esmu sūtījis neskaitāms vēstules. Arī drošības dienas pārstāvi ministri ir saņēmuši no manis vēstules. Un es esmu lūdzies daudziem cilvēkiem. Uh, Eh, kaut ko darīt, beidzot sākt dialogu, un īstenībā esmu pārliecinājusi, ka nav tādas dialogu iespējas, tās vienkārši nepastāv. Kā jau minēju, tika izlietas daudz asiņu, un režīmam vispār tas šķiet vienaldzīgi mūsu pārstāvi, opozīcija cīnās pret režīmu un sāka veidoties grupas, cilvēki tikās, lai varētu diskutēt par valsts nākotni. Mūsuprāt, režīms ir cietis neveiksmi. Tas ir izsmēls sevi. Viņiem nav nekādu iespēju turpināt pārvaldīt valsti. Es uzskatu, ka šis režīms ir morāli novecojis, ka ir pienācis eh, tā beigu cēliens. Viņi neievēro nekādas starptautiskas tiesības. Viņiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāatstāj skatuve un eh, jāļauj mums uh, veikt nepieciešamās transformācijas, pārveidot diktatoru režīmu par demokrātisku brīvu valsti, kas ievēros visus, eh, visas cilvēktiesības un cienīs pilnīgi jebkuru individu, neatkarīgi no viņa reliģiskās, etniskās eh, piedarības, vai tas eh, būs arābs vai nē. Mēs tikāmies Damaskā, Mēs 16. datumā tiksimies Damaskā un būs vēl viena tikšanās arī 16. datumā Stambulā. Nu, un pēc dažām dienām ir paredzēta vēl viena tikšanās, kur eh, piedalīsies opozīcijas pārstāvji lai mēs varētu izstrādāt tādu nākotnes scenāriju. Sīrijas iedzīvotāji uzskata, ka Eiropa ir partneris. Mūsu sadarbības vēsture ar Eiropu ir ilga. Un Manuprāt, ja Eiropas Savienība nāks tālākā Sīrijas iedzīvotājiem, eh, kas ir izgājuši ielās, kas vēl šo revolūciju, tas nāks par labu gan mums, gan jums. It sevišķi risinot imigrācijas jautājumus. Nu, pieļauju, ka jums varbūt rodas kādas grūtības uzņemt uh, imigrantus no uh, mūsu reģionu, un ja mēs varēsim izveidot tādu labu nākotnes scenāriju Sīrijā, tad tas noteikti būs iegums visām pusēm. Tagad militārie spēki ir valstī ir apmēram 3000 tanki, kas izvietoti visā teritorijā, Bengazā, Beņazā un uh, ciematos, uh, tie ir aplenkti, tur ir tanki, ir pārtraukt ūdens padēvu, uh, e, nav pārtikas un cilvēki tiek izdzīti no mājām, vīrieši tiek padzīti, apcietināti, viņi tiek spīdzināti. Uh, Un sievietēm, viņu sievām ir jānoskatās šajos briesmīgajos skatos. Viņas tiek piespiedzas to darīt. Kā mēs varam izkļūt no šī muklāja? Sīrijas cilvēki, Sīrijas iedzīvotāji ir krietni cilvēki. un visas sabiedrības grupas sadarbojas, mēs visi vēlamies paust savu viedokli brīvi, mēs izējam ielās un mēs ceram uz jūsu atbalstu, uz jūsu politisko atbalstu un palīdzību. Liels paldies! Paldies! We thank you very much and now I'm Lielas paldies! Tagad es aicināšu izteikties profesoru Galionu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt, gribētu jums visiem pateikties par to, ka jūs mūs uzaicinājāt. Gribētu teikt lielu sirsnīgu paldies par to, ka aicinājāt mūs uzstāties un stāstīt par šo jautājumu, kas mums ir svēts. Tas ir jautājums par kādas daudz cietušas valsts pārejas posmu. Mēs esam daudz cietuši no patvaļīga režīma un tagad gribam demokrātisku režīmu. Mums ir bijusi diktatūra un mēs vēlamies demokrātisku režīmu. Kā jūs visi zinat, Sīrija ir tūkstošiem gadu veca valsts, kas vienmēr ir spējusi integrēt dažādās minoritātes, veidojot no tām vienu tautu, vienu nāciju, kas ir toleranta savā būtībā mieru mīloša un ārkārtīgi civilizēta. Sirija ir valsts, kas diemžēl kritus par upuri padomi stila valdībai. Sīrijā ir izveidots režīms, kurš ir apspiedis visu veidu brīvību, visas tiesības iedzīvotāji tiek nemitīgi pazemoti šajā valstī. Diemžēl Eiropas politika pēdējo 30-40 gadu laikā ir bijusi tāda, ka tā mums neko daudz nav palīdzējusi miera uzturēšana tādā reģi, režīmā, kur teritorijā atrodas divas trešdaļas no visiem naftas resursiem un kur Izraela ir vissvarīgākā valsts, mums ir izdarījis lāču pakalpojumu. Es ceru, ka Eiropas Savienība šobrīd pieņems beidzot lēmumu beigt šādu te nostāju nedrīkst vairs atbalstīt šo diktatūru. Alasads un viņa režīms vienmēr ir tikuši uzskatīti kā viens no stabilitātes pīlāriem vidējos, tuvējos austrumos, bet šodien tas pilnīgi uzskatām tā vairs nav, tas ir dažādu problēmu avots gan Sīrijā, gan reģionā. Šobrīd vērojam tādu situāciju, kad Sīrijas uh, tauta vēlas paņemt sev tai piekrītošās tiesības. Nekad agrāk tas tik spilgt nav izpaudies. Tagad iedzīvotāji ir gatavi nest jebkādus upurus, lai izkarot sev gaišāku nākotni, lai atbrīvotos no šī režīma. Tāpat laikā nekad šis režīms nav bijis tik barbarisks attiecībā pret savu tautu, pret saviem iedzīvotājiem kā šobrīd. Esam ieradušies šodien nevis tādēļ, lai jūs informētu. Es domāju, ka jūsu rīcībā ir ļoti daudz informācijas par to, kas notiek Sīrijā. Esam ieradušies tāpēc, lai jums prasītu, lai jūs sniegtu atbalstu šim, šai te tautas izvēlei Sīrijā tauta vēlas tādu režīmu, kādu tā ir pelnījusi. Iekārtu, kas atbilst tās izvēlē. Mm, tauta vēlas vēlētu valdību, kas pārstāvētu tautu. Sīrijas opozīcija ir ļoti lēni organizējusies, bet šobrīd šī organizācija tiešām notiek aktīvi, ir notikušas daudzas konferences, dažādas sēdes, kurās ir mēģināts definēt dažādas uh, šīs opozīcijas grupas un opozīcijas mērķus. Taču Sīrijas opozīcija nav sašķelta, tā vienkārši ir plurāla savos viedokļos, bet visas opozīcijas ir ar dažādiem viedokļiem. Šī opozīcija ir vienojusies par kopīgo rīcības platformu un pieejas platformu. Uh, kuru mēs varam rezumēt sekojoši. Pirmkārt, visi opozīcijas spēki vēlas pārēju uz demokrātisku režīmu. Visi opozīcijas spēki ir pret to, lai tiktu noslēgts kompromiss ar valdošo varu. Otrakārt, visi opozīcijas spēki ir pret jebkādu ārvalstu intervenciju. Visi sīrieši ir pret to, lai ārvalstis iejauktos mūsu iekšējās lietās. Sīrieši ir pārliecināti, ka viņi pašiem spēkiem spēs gāzt šo režīmu, šo diktatūru. Treškārt, visi sīrieši ir vienas prātas. Viņi uzskata, ka Sīrija Sīrijai jāpaliek kā vienotai valstī, vienai nācijai. Nebūs nekādas etniskas, reliģiskas vai konfesionālas diskriminācijas Sīrijas valsts iekšienē. Visa opozīcija nosoda diskrimināciju. Un opozīcijas spēki ir gatavi mobilizēt dažādu konfesiju pozitīvos spēkus. Patreiz Sīrijas oficiālais režīms mēģina sarīdīt opozīcijas spēkus savā starpā. Ceturtais pamata postulāts - visi opozīcijas spēki atbalsta ideju, ka ir nepieciešamas mierīgas manifestācijas un demonstrācijas, un tās nedrīkst apspiest ar militāriem spēkiem. Tātad šie punkti liecina par to, ka visi opozīcijas spēki tiešām ir vienoti. Ko šī opozīcija gribētu sagaidīt no Eiropas un ko Sīrijas tauta gribētu sagaidīt no Eiropas? Manuprāt, būtiskākais ir kopā ar jums izsvērt to, kādus pasākumus varētu veikt, lai palīdzētu Sīrijas tautai sasniegt savu sapni, proti ievies demokrātisku režīmu. Nu, piemēram, Eiropas parlamenta deputātu politiķu klātbūtne Sīrijā varētu būt ļoti noderīga. Tas varētu aizsargāt demonstrāciju dalībniekus. Gribētu jūs aicināt domāt par šādām iniciatīvām. Es domāju, ka Eiropa kopumā, Eiropas parlaments var mums palīdzēt, palīdzēt iesaistīties arī pārdomās par to, ka mums vajadzētu radīt tādus dienestus, kas varētu rast praktiskus risinājumus un ātrus risinājumus dažādām steidzam risināmām problēmām šajā ļoti grūtajā pārējais posmā. Jūs paši, protams, labāk zināsiet, kāda veida atbalstu jūs spējat sniegt, lai palīdzētu Sīrijas tautai pārvarēt šo ārkārtīgi sarežģīto attīstības posmu. Paldies! Paldies profesoram! Tagad aicināšu kolēģi Mario Davidu, kas vada delegāciju attiecībām ar Sīriju. Paldies, priekšsētāji! Pirmkārt, gribētu pateikties doktoram Alma Leham un profesoram Galionam par ievadrunām, par viņu stāstījumu. Protams, nav šaubu, par to, ka mēs šeit Eiropas parlamentā ļoti uzmanīgi sekojam notikumiem jūsu valstī. Bez šaubām mēs ļoti vēlamies atbalstīt visas tās kustības, kas pirmkārt varētu pārtraukt šo noziedzīgo asins izliešanu un otrkārt uzlabot uh, Eh, situāciju valstī un nostiprināt demokrātiju. Kā jūs pieminējāt, mums dārgas ir daudzas šādas demokrātiskās vērtības. Es gribu pieminēt trīs lietas. Galien kungs, jūs pieminējāt dažus konkrētus pasākumus, ko mēs, un es šeit nedomāju Eiropas parlamentu, bet Eiropas Savienību plašākā nozīmē, ko mēs varētu darīt, lai jums palīdzētu. Protams, Eiropas parlamentam arī būs sava loma šajā palīdzībā. Kas tad ir šie konkrētie pasākumi, ko mēs varētu aicināt komisiju un padomi apstiprināt un īstenot? Nu, pirmkārt, tātad, lai pārtraukt asins izliešanu, un otrkārt, lai palīdzētu mierīgi pārveidot sabiedrību uz tādu, kas būtu atvērtāk un demokrātiskāk. Es nedomāju, ka es šeit uh, lietoja nepareizos vārdus. Es nevaru teikt, jā, es nevaru teikt, būt, pa, kļūt demokrātiskākai. Vienkārši kļūt demokrātiskai Sīrijai vajadzētu. Kā jūs skatāties uz Irānas varas iestāžu lomu tajā veidā, kā Sīrijas varas iestādes šobrīd reaģē uz uh, sacelšanos, kas ir mierīga sacelšanās? Otrakārt, ja mēs skatāmies uz pirmajām prasībām no īpašās tiesas vai kara tribunāla Libānā, vai Sīrijas varas iestādēm ir kaut kāda loma šajā jautājumā? Un pēdējais jautājums. Lai novirzītu sabiedrības uzmanību no valstī notiekošā, Varbūt varētu būt kaut kādas robežas pārbīdīšana, robežas starp eh, Sīriju un Izraēlu šeit domā. Tagad aicināšu izteikties Patringa kungu, kas ir darba grupas vadītājs tuvējo austrumu jautājumos. Jā, dank, jā, for... Paldies, priekšsēdētāji. Abi runātāji pat tiešām uh, eh, piedāvāja mums tādu ļoti saistošu stāstījumu. Es eh, teikšu, ka mēs. Uh, būsim ļoti solidāri un eh, atbalstīsim jūs. Jūs runājat par stabilitāti. Stabilitāte ir neatraujami saistīta ar demokrātiju un brīvību. 70. gados Eiropas kontinentā, kad vēl bija komunismu režīms, mēs arī daudz runājām par stabilitāti, bet eh, tā bija tāda stabilitāte, kas drīzāk līdzinājās kapsētā valdošam mieram, bet eh, tādēļ, jo vairāk ceram, ka jūs savos demokrātiskajos centienos būsiet veiksmīgi. Ja jūs mums pateiksiet, kas mums jādara, mēs to darīsim, bet mēs nevēlamies nevienam uzbāzties, mēs nevēlamies iejaukties ar vāru, bet mēs noteikti palīdzēsim, ja jūs mums pateiksiet, kā. Man ir viens jautājums. Un vēlējos arī kaut ko pastāstīt. 2008. gadā, kad bija Eiropas kultūra dialogs Eiropas parlamentā, uh, Hasuns, eh, Damaskas liela muftīs, uzstājās Eiropas Savienībā un uh, viņš runāja par sadarbību starp reliģijām, kultūrām un tā tālāk. Muftijām pirms dažām uh, nedēļām uzrakstīju vēstuli, kurā lūdzu, lai viņš kopīgi ar kristīgo baznīcu līderiem pieprasītu atteikties no vardarbības. Viņš man piezvanīja un aizstāvēja režīmu. Tagad gribēju pavaicāt kādas ir šīs atšķirīgās islama grupas. Jā, Asads diktators, eh, ir eh, viņa pakalpiņi, kas mēģina viņu aizsargāt, bet eh, ko dara sunīti, sunītu kopiena, kas ir lielākā sabiedrības daļa, ko viņi domā par demokrātiju un ko dara valstī dzīvojušie kristieši krist, pret kristiešiem Sīrijā vienmēr ir attiekušies ļoti at, iecietīgi. Mm, atšķirībā no citām arābu valstīm, Sīrijā ir arī Damaskā viena baznīca, uz kuras ir krusts, kas arī tiek izgaismots. Nu, tas ir kaut kas visai oriģināls un netipisks arābu valstīm. Tātad, eh, ko jūs domājat par attīstību jūsu valstī un kā varētu to ietekmēt arī um, dažādi ticīgie? Un es vēlējos eh, pateikt, ka no visas sirds ceru, ka Sīrija kļūs par brīvu demokrātiju. Paldies Poteringa kungam un tagad došu vārdu Beldera kungam kas ir FTE grupas koordinators, un tāpat viņš vada uh, delegāciju attiecībām ar Izrēlu. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es vēlējos turpināt Poteringa kunga iesākto domu. es, eh, man ir kāds draugs, eh, kas ir zinātnieks, viņš jau gadiem dzīvo Damaskā, viņš eh, izcili runā arābu valodā, bet viņš ir ļoti nobažījies par opozīcijas stāvokli un arī par to, kādā situācijā atrodas kristieši Sīrijā. Es esmu dzirdējis uh, daudz par šiem brīsmīgajiem notikumiem Sīrijā, un tas, protams, rada daudz vielas pārdomām. Vēl vakardien saņēmu kādu dokumentu no uh, kristīgās kopienas. Tur ir minēti vairāki piemēri, kas vienkārši lieka matiem celties stāvus, kā pret eh, kristiešiem vēršas, kas ir noticis Asada valdīšanas laikā, ko jūs darīsiet, lai aizsargātu kristiešu kopienu. Jāņem vērā, ka Sīrija ir nevien multireliģiska, bet arī multietniska valsts. Mums ir jāņem vērā arī minoritāšu tiesības un uh, kā jūs varēsiet saglabāt nepieciešamo līdzsvaru, pat ja tā būs jauna struktūra, un tālāk runājot par ārējo intervenciju, jūs vēlties no tās izvairīties, bet uh, mēs taču esam bijuši par lieciniekiem dažādiem notikumiem, uh, ko nozīmē ārēja intervence un vai, piemēram, um, Irānas Islāma republika ir veikusi kaut kādu iejaukšanos, vai jums ir konkrēti faktoloģiski pierādījumi uh, šādiem notikumiem. Un uh, Es saprotu, ka ir vairākas valsts, kas varbūt vēlētos tikai uh, sarīdīt, vairākas puses Sīrijā un situāciju vēl vairāk pasliktināt. Paldies! Flotras kundze, kas ir Eiropas Savienības Turcijas delegācijas vadītāja. Paldies! Paldies, ka jūs ieradāties šodien mūsu sēdē. Es gribu teikt viesiem, jūs noteikti esat iepazinušies ar rezolūciju, ko parlaments pieņēma par Sīriju. Būsiet redzējuši, ka mēs nešaubīgi atbalstām demokrātijas un brīvības kustību un nosodām vārdarbību. Bez tam jūs būsiet pamanījuši arī to, ka šajā rezolūcijā Mēs neaicinām Bašaru al-Asadu atkāpties no varas. Tāpat arī mēs neatsaucāmies uz noziegumiem pret cilvēci, kā to dokumentāli pierāda Human Rights Watch organizācija un citas attiecībā šo režīmu. Kolēģi uzdotie jautājumi, manuprāt, nedaudz iezīmē tās robežas Eiropas Savienības atbalstam, ko mēs varam sniegt. Uh, Un es domāju, ka no šī viedokļa būtu interesanti, lai jūs paskaidrotu šo dialogu. Jūs paši teicāt potenciāli pretrunīgas lietas. Ja kāds saka, ka politiskais dialogs notiek uz zināmiem priekšnoteikumiem, Almalehkungs, jūs teicāt, ka politiskais dialogs būs iespējams tad, ja tiks pārtraukt vārdarbība, tiks atbrīvoti politi, ieslodzītie. Ja ir šādi priekšnoteikumi, tas nozīmē, ka jūs esat gatavi sākt dialogu ar šo režīmu. Tanīpat laikā jūs sakat, ka nav iespējams runāt ar šo režīmu. Man tas liekas pretrunīgi. Es domāju, ka situācija ir sarežģīta, bet ļoti svarīga, lai jums būtu skaidrs, ko jūs darat. Vai Damaskā nav jau uzsākts kaut kāds dialogs, un kuras puses tajā iesaistīšās. Bez tam, es domāju, interesanti izprast arī to, kas notiek šajā režīmā un ap to, vai armijā vai kādās citās struktūrās, kas ir uzticīgas režīmam, nav uzsākusies dezertēšana. Vai jūs zinat arī to, kāds ir ārējais atbalsts. Nu, piemēram, Irānas snaiperi mēs sapratām, bet varbūt ir plašāks ārējais atbalsts šim te režīmam. Kāda veida ārējo aliansi jūs varētu izmantot, lai reģionā mainītu situāciju? Lai palīdzētu jums gāzt režīmu. Es domāju, ka diskusijas par šiem jautājumiem ļautu arī operatīvi stiprināt to atbalstu, ko mēs varam sniegt jums. Jūs varbūt tad arī varētu gūt plašāku atbalstu ANO drošības padomas rezolūcijai, kurā būtu skaidri izteikts starptautiskais atbalsts Bašara al-Asada atkāpšanai no varas. Runājot par Turciju. Turcijai mm, bija tāda īpaša loma, tā prasīja un izdarīja spiedienu domāju, ka pateicoties tam Sīrijas valdība mainīsies. Domāju, ka Turcija šobrīd mēģina mainīt savas attiecības ar Sīriju. Tā diezgan ciešās attiecībās bija ar iepriekšējo režīmu. Ko jūs sagaidāt no Turcijas šobrīd? Turcijai, protams, visā reģionā ir ļoti liela loma. Paldies, Flotras kundze! Gribētu tagad aicināt viesus atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Katram no jums dodu desmit minūtes. Jūs redzat, ka deputātiem ir tiešām liela interese par jūsu valsti, par to liecina arī viņa jautājumu. Doktor Almaleh, došu vārdu vispirms jums un pēc tam profesoram Galionam. Runājot par kristiešiem un kurdiem, par etniskām grupām un reliģiskām grupām Sīrijā. Man, diemžēl, jāsaka, ka mēs nejūtam nekādas problēmas, nekādu spriedzi šajā jomā. Pirms dažām dienām es lasīju Marufa Davalībī memoārus. Davalībī bija vairāk kārt premjerministrs Sīrijā pirms daudziem gadiem. Viņš savā autobiogrāfijā raksta par to, kā ir notikušas sarunas 1936. gadā starp dažādām tautām. Tolaik daži rakstnieki Sīrijā rakstīja vēstules Francijas varas iestādēm, aicinot viņus nepamest Sīriju. Jo, ja viņi izbrauktu, tad kristiešiem un kurdiem būtu liels briesmas Sīrijā. Tās bija liels bažas toreiz, bet tās nebija pamatotas. Šobrīd es ļoti priecājos par to, ka politiķi, avīzes, plašsaziņas līdzekļu kopumā jau vairāk nekā 15 gadus dzied vienu un to pašu. Viņi vienmēr atkārto, ko jūs darīsiet kristiešu labā. Tad, kad mēs kļūsim par demokrātisku valsti, kad būs mums demokrātiska valdība, kad bija šī demokrātiskā valdība, tad premjerministrs bija Farsihs Huri. Viņš bija kristietis, un tad neviens uh, nebrīnījās par to, kāpēc viņš ir kļuvis par premjerministru. Hašimils Atašī bija prezidents savulaik. Viņi sastrīdējās un viņš atkāpās no šī amata un Faris ar Huri kļuva par Sīrijas prezidenti, būdams kristietis. Mums nekad nav bijušas nekādas iebildes par to, ka viņš ir kristietis vai pieder kādai ticībai vai kādai etniskai grupai. Sīrijā vienmēr ir bijusi mierīga līdzās pastāvēšana starp dažādām grupām. Alasada režīms ir radījis šo spriedzi. Mēs uzskatām, ka tā nav tipiska uh, Sīrijai. Mēs visi esam vienādi, kristieši vai musulmaņi. Šobrīd mēs esam opozīcija, un opozīcijā mums ir dažādi cilvēki. Ir arābi, ir kristieši. Ko gan tas nozīmē? Mēs visi esam un paliekam sīrieši. Revolūcijā cilvēki izmanto saukli Vahid, Vahid, tas nozīmē viens, viens. Sīrija ir vienota. Es nezinu, kā es jums vēl skaidrāk varu paskaidrot, ka nepastāv šis dalījums. Etniskais vai reliģiskais. Mēs visi dzīvojam kopā. Mans skolotājs, piemēram, bija Mustafa Sivai kas bija musulmaņu brālības vadītājs. Viņš bija mans skolas skolotājs, viņš bija arī parlamenta deputāts. 1945. līdz 49. gadam, tad, kad bija militārais apvērsums Sīrijā, musulmaņu brālība bija pārstāvēta arī parlamentā. Un nekādu problēmu nebija starp šīm dažādajām grupām, ticībām. Es uzskatu, ka nākotne būs gaiša visiem šiem cilvēkiem, jo viņi visi ir smagi pārdzīvojuši šo te periodu. Viņi jūt tāpat kā es. Mēs esam strādnieki Asada <clears throat> saimniecībā. Viņš uzskata, ka Sīrija ir viņa zemnieku uzņēmums, un mēs visi esam strādnieki. Šī attieksme jāmaina. Visi sīrieši vēlas mainīt šo dzīvi. Viņi grib, lai viņu dzīve būtu brīva, lai viņi tiktu aizsargāti. Neatkarīgi no tā, kas viņi tādi ir un no kurienes nākuši. Mēs nebaidāmies no šīs spriedzes. Šeit kāds no draugiem runāja par, par Irānu, par to, ko Irāna dara Sīrijā. Es domāju, un daudz citu opozīcijas pārstāvi domā tā. Irānas režīms palīdz mūsu diktatoru režīmam. Abi šie diktatori ir līdzīgi. Irānā ir šeiks Ajatolla Sīrijā arī pievērsta ir diktators. Asads ir izveidojis reliģiski strateģiskas saiknes starp Sīriju un Irānu. Viņi ļāva īrāniešiem, Irānas tautai ierasties Sīrijā un veikt kaut kādas praktiskas darbības. Es uzskatu, ka mums ir Irānas revolucionārās armijas vienības, kas palīdz Sīrijā mūsu režīmam. Daži cilvēki ir nolaupīti, mēs nezinām, kur viņi ir. Divi no Libānas Hezbollah arī ir ieradušies Sīrijā un tie ir Tie vēlas palīdzēt Sīrijas diktatoram, jo viņiem ir savas intereses saglabāt šo diktatūru. Sīrijas režīms kalpo kā tilts starp Irānu un Hezbollah organizāciju Libānā. Un tādēļ viņi vēlas, lai šis tilts būtu spēkā. Mums pašiem sīriešiem nav vajadzīgs šis režīms. Daži no jums jautāja par dialogu ar režīmu. Režīms uzaicina dažus opozīcijas pārstāvjus, bet neviens no opozīcijas pārstāvjiem nebija ar mieru iesaistīties dialogu ar režīmu, jo šis režīms ir slepkavniecisks. Pirms trim mēnešiem mēs prasījām režīmam, vai viņi ir droši, ka viņi vēlas iesaistīties dialogā. Ja tā, tad jums jāizved tanki, armija, jāizved tie prom no ielām, jābeidz atļaut drošības dienestiem spīdzināt vienkāršie cilvēki, jāļauj cilvēkiem mierīgi paust savas idejas ielās, jāatbrīvo politieslodzītie. Bet viņi to nedara. Ir atkal jauni cilvēki, kas ir ieslodzīti cietumā. 15 tūkstoši tagad ir cietumā. Agrāk bija tikai 5 tūkstoši ieslodzīto, un tagad ir apmēram 20 tūkstoši politieslodzīto, kas ir arestēti ne par ko. Pilnīgi pretlikumīgi, pretiesiski. Bet šim režīmam likumi neko nenozīmē. Mēs opozīcijā domājam par armiju. Es domāju, ka armijā ar zinām šķelšanās ir viena armijas daļa, kas aizstāv Asadu un ir gatava aizstāvēt šo režīmu. Runa ir par 60 tūkstošiem karēļu. Viņi ir ļoti tuvi Al-Asada ģimenei. Viņi arī turpinās to aizstāvēt un uzbruks mums, bet pārējā armijas daļa nav tik uzticīga režīmam. Jūs redzat, ir daudzi, daudz militāru personas, kas ir dezertējušas no armijas. Es pēc dažām dienām tikšos ar dažiem no viņiem. Es domāju, ka nepaies ilgs laiks, iekāms liela daļa militāru personu nevēlēsies vairs nogalināt cilvēkus un izliet asinis. Es domāju, tas tā notiks. Lielas paldies! Paldies! Tas bija tiešām uz pozitīvas nots, ka jūs nobeidzāt. Jebkurā sabiedrībā armija iespējams ir spēcīgākais un izšķirošākais sektors. Eh, Galjuna kungs, lūdzu, došu vārdu jums. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Es domāju, ka situācija ir ļoti sarežģīta un es domāju, ka ir spriedzes starp atsevišķām konfesijām. Es domāju, ka ir četri jautājumi, uz kuriem es gribētu atbildēt. Jautājums par minoritāti un vairākumu šeit izskanēja. Protams, ir problēma. Vai ir kāda ārēja iejaukšanās, bija arī tāds jautājums. Trešais jautājums - dialogs ar varas struktūrām kā opozīcija to šobrīd redz, šīs attiecības ar režīmu. Un ceturtais jautājums par armiju. Uz to jau Almalek kungs nedaudz atbildēja. Piektais jautājums par aliansi, par ārpolitiku un reģionālām e, lielvarām, kā Turcija, piemēram. Sākšu ar pirmo jautājumu par e, vairākumu un minoritātēm. Šeit ir vēsturisks arguments. Sīrijā nekad nav bijis iekšēji konfesionāli konflikti. Tā ir vienīgā valsts, kuras vēsturē nekad nav bijis šādi konflikti. Tās ir kultūras krustceles. Mums ir tik dažādas identitātes, ka pašas valsts identitāte balstās uz kultūras plurālismu. Līdz ar to cilvēki ir arī ārkārtīgi kulturāli un cienu cits citu, jo viņi dzīvo cit citam blakus un ir gatavi dialogam. Tā ir vienīgā valsts, kurai nav viens valsts vadītājs, bet četri valstu vadītāji, e, kuriem ir, kuri pārstāv dažādās minoritātes, iesaistot arī drūz, drūzjus. Šeit es varu nosaukt gan sunītus, gan šītus, gan arī šos druīzus. Šīs tautības netiek uzskatīts par kaut kādām minoritātēm. Tie visi tiek uzskatīti par sīriešiem. Sīriešu valsts svētki tiek svinēti ņemot vērā šos te vairākos vadītājus un vairākās tautas. Pēc neatkarības pirmais premjerministrs bija e, kristietis Faris Arhuri. Tas viss pierāda vispārējo kultūras gaisotni, kādā dzīvo sīrieši un vienmēr ir dzīvojuši. Mūsu valstī nepastāv nekāda nošķiršana starp sīriešiem, pamatojoties uz viņu reliģisko piedarību vai izcelsmi. Būtiski svarīgi ir pieminēt tādu socioloģisku argumentu, ka Sīrijā nav sadalītas klanu elites. elita kļūst bīstama, tad, ja tā veidosies viena kristiešiem, viena sunītiem, viena šītiem un tā tālāk. Sīrijā tā nav. Sīrijā elite vienmēr ir bijusi vienota. Un šobrīd arī tā ir vienota vienā partijā. Nav nekādu konfesionālo politisko partiju. Ir vienīgi kurdu partija, kas ir tāds delikāts jautājums, un tas ir drīzāk dalījums pēc nacionālās piedarības, nevis etnisks vai reliģiozs. Vēsturē, socioloģijā mēs neatrodam nekādus riskus tam, ka varētu būt kaut kāds konfesiju kārs Sīri, Sīrijas iekšienē. Bet patreizā situācija visnotaļ sāsināta, jo kristiešiem un elavītiem ir diezgan lielas bailes. Visā vēsturē viņus ir aizstāvējuši ne jau musulmaņi, Viņus ir aizstāvējusi tā loma, ko viņi paši ir spēlējuši politikā, valsts veidošanā, valsts atbrīvošanā. Un elite arī uz, turpmāk uzskata šo te vienotību par svarīgu jautājumu. Ir varbūt kaut kādi uh, pretrunu elementi, kaut kur atsevišķās vietās, bet visumā, ja šie elementi parādās, tad tieši kristieši arī parādās uh, kā samierinātāji. Tas, kas notika Atakē, bija um, tāds atsevišķs gadījums, tad, kad abas šīs etniskās grupas uz vietas redzēja, ka ir radusies spriedzi, tad tās tikās un runāja par uh, to, kā varētu samierināt šīs sabiedrības daļas, un viņi izdarīja tā, ka notika imamu apmaiņa. Imami uzrunāja musulmaņus šajā te it kā konkurējošā kopienā. Šobrīd musulmaņi Tāpat kā visās citās arābu valstīs, arī Sīrijā, mm, izjūt tādu reliģisko jūtīgumu, pat arī Turcija, kas ir demokrātiska valsts, tas tā ir. Kopš Erdogāna partijas nonākšanas pie varas, tas ir labākais piemērs un nevis Irānas modelis, kas musulmaņu valstī ir populārākais. Visur pasaulē musulmaņi skatās uz Turciju un uztver viņus kā modeli, ka islāms var sadzīvot ar demokrātiju, un tas darbojas daudz labāk nekā nedemokrātiski modeļi, kuros ir iekšēji konflikti. Tā ir kultūras un psiholoģiska pārmaiņa, par kuru mēs runājam. Vairs mēs neidentificējamies ar islamisko revolūciju un Irānu. Mēs vairāk tiecamies pēc demokrātiskām republikām. Es uzskatu, ka tas arī vadīs demokrātijas centienus šajās valstīs, ieskaitot arī tādas partijas kā islamistu partijas. kas mēģina identificēties ar kādu konkrētu reliģisku un kultūras īpatnību. Otrais jautājums, kas notiks pēc tam, kad būs gāsts Al-Assads? Vai ir kādas ārējas intervences? Mēs uzskatām, ka Irāna noteikti palīdz mūsu režīmam. Sīrijas ārlietu ministrs arī ir teicis, ka Irāna sniedz palīdzību Sīrijai. Kāda ir šī palīdzība? Nu, tie ir padomnieki gan drošības, gan militārijos jautājumos. Mēs precīzi nezinām, ka kur un kādi irāņi ir ieradušies Sīrijā un ko tieši viņi ir darījuši. Varbūt Rietuma Eiropas izlūkdienesti zina labāk nekā mēs. Mēs domājam, ka lielākoties Irāna sniedz morālo, politisko atbalstu un militāro ekspertīzi, ja viņi sev uzskata par Sīrijas režīmu sabiedrotajiem. Par dialogu, opozīcijas dialogu ar režīmu. Vēl pirms kādu laiku Sīrieši domāja tāpat kā rietumnieki, ka viņi var rēķināties ar Bašāru, ka tas mainīsies un situācija normalizēsies. Diemžēl tas nav noticis, nekādas demokrātiskas reformas nav notikušas, Bašārs Alāsats nav parādījis vēlmi atbrīvoties no militārās huntas un veidot tādu valsts pārvaldību, kas būtu nedaudz tuvāk tautas vēlmē. Līdz šim valsts vadītājs nekad nav uzrunājis tautu, viņš uzrunā tikai savu galmu. Viņš nekad nav veicinājis demokrātisko, demokrātiskās pārmaiņas, viņš runājis tikai par reformu. Viņa patreizējais mandāts beigsies 2014. gadā, un tas ir vēl pēc dažiem gadiem, viņš nekad nav teicis, ka pēc tam viņš atkāpsies no varas. Viņš nekad nav teicis par to, ka varētu būt tā, prezidenta vēlēšanas valstī, kurās ir vairāk kandidātu un tā tālāk un tā joprojām. Viņš turpina apspiest sabiedrību būtisku. Un šodien iespējams tiek mazāk šauts uz cilvēkiem, taču tiek pārmeklētas un kratītas mājas viena pēc otras, cilvēki tiek eh, vajāti, tiek arestēti, spīdzināti, tiek ķemēti veseli kvartāli, veselas pilsētas, tiek atslēgta elektrība, ūdens, internets, lai sabiedrība tiktu pilnībā izolēta un varētu labāk izrēķināties ar to. Uh, ir 53 cilvēki, kas ir miruši Sīrijas cietumos no spīdzināšanas. Tas ir no šo te notikumu sākuma, nemaz jau nerunājot par 15 tūkstošiem ieslodzīto un 2000 mocekļu, kas ir gājuši bojā. Nav iespējams runāt ar šādu te valdību. Ja opozīcija piekritīs dialogam bez kādiem priekšnoteikumiem. To no mums prasa varas iestāde. Viņi grib turpināt šaut, uh, cilvēku spīdzināt, aizturēt, bet jūs lūdzu iesaistieties dialogā ar mani. Neviens no opozīcijas spēkiem nevar pieņemt šādus dialogus, dialogu noteikumus. Tad viņš sev diskreditēs un pilnībā zaudēs uzticību tautas vidu. Tad viņš uh, tiks uzskatīts par spēku, kurš vienkārši mēģina uzkalpoties Asada acīs. Kāda, kādu piekdienu mēs nosaucām par bezdialoga piekdienu. Tas ir tādēļ, ka mēs atsakāmies no dialoga diktatūras veidā. Uh, Aha, Asats vēlas gatavot darba kārtību šim dialogam, noteikt visus termiņus. Un netiek arī noteikts, kāpēc vajadzētu šo dialogu uzturēt. Jo Asads vēlas visu izlemt, kādi cilvēki piedalīsies šajā dialogā un par ko runās. Šādi noteikumi mums ir absolūti un pilnīgi nepieņemami Tāpēc mēs nevaram iesaistīties nekādās konsultācijās dialogu gatavošanai, jo tā būs diktatūra kas pilnībā arī atgādina šo te varas iestāžu izvirzītos spēles noteikumus. Mēs neatsakāmies no dialoga vispār, nē, mēs atsakāmies no viltus dialoga, kas ir būtībā kā slāzdi, kuros iekritīs opozīcija, ja pieņems šos noteikumus. Mēs nevaram pieņemt dialogu, neiziesim uz to, ja nebūs pilnībā pārtrauktas represijas. Ja represijas turpināsies, mēs nesāksim sarunas. Mēs nevaram sēsties pie sarunu galda, ja mums pie deniņiem ir revolvers stobrs. Es domāju, ka šeit opozīcijas spēki arī ir vienoti šajā nostājā. Pirms dažām dienām režīms mēģināja šo dialogu organizēt, un tas pilnībā izgāzās šis mēģinājums. Es nerunāju par politiskām partijām. Neviena persona, neviens cilvēks nevar pieņemt piedalīties šādā te dialogā. Tas bija pilnīgs valdības fiasko. Šis piedāvājums bija absolūti nepieņemams. Par armiju šeit tik uzdot jautājumu. Eh, armija, kāda tā rīkosies? Un eh, opozīcija man šķiet, nevar rēķināties ar armijas eh, sadalīšanos. Tieši otrādi mēs vēlamies, lai armija paliek saliedēta. Mēs vēlamies, lai ir uh, šāda iestāde, kas vienīgā nodrošina kārtību. Bet būtībā armija nepiedalās uh, represijas pasākumos. Tās ir tādas atlasītas vienības, kas īsteno šādas pasākums. Un te ir uh, jautājums, kāda būs opozīcijas loma. Es domāju, mēs vairs nevaram uh, vadīt sarunas ar Bašādu Alasādu. Viņš vairs nav uzticams, viņš vairs nevar nodrošināt pārēju uz demokrātisku procesu. Mm, te būtu jāizveido nacionāla padome. Pārējais periodam tajā būtu tie armijas pārstāvi, kas nav izdarījuši noziedzīgas darbības, un opozīcijas pārstāvji. Šī padoma sagatavotu Sīriju jaunai demokrātijai. Un tad piektais pēdējais jautājums. Kāda ir, <clears throat> uh, kāda ir sabiedrotie Sīrie? Es domāju, ka reģionālajie uh, sabiedrotie Irāna, Turcija, Ēģipte spēlē daudz lielāku lomu nekā citas starptautiskās uh, atbalsta organizācijas iespējams. Es, protams, augstu vērtēju ar Eiropas parlamenta atbalstu. Eiropas parlamentam jāsadarbojas ar šīm reģionālajām varām. Mums jābaidās, ka Sīrija izvērtīsies par uh, konkurences cīņas uh, vietu starp šīm dažādajām valstīm. Būtu jāpanāk dialogs, vienošanās starp šiem reģionāliem spēlētājiem. Augstu vērtēja Turcijas ārlietu ministra vizīti, viņš dosies uz Irānu, apmeklēt arī Līča valstis un Sīriju. Mums ir jāatbalsta šo valstu reģionālo valstu Irānas un Turcijas centieni. Un šis jautājums būtu jāšķirs, jāšķir no tā strīdīgā jautījuma, jautājuma attiecībām starp Irānu un Eiropu saistībā ar ātomu elektrostāciju izmantošanu. Būtu jāizvērš savu veidu auglīgs dialogs starp Irānu, Turciju, ārā valstīm, tā skaitā Ēģipti. Es domāju, šādā perspektīvā irānieši neuzskatīs, ka Sīrijas sistēmas maiņa novedīs pie tā, ka Sīrija būs vērsta pret Irānu. Mēs nevēlamies būt vērsti pret Irānu, ne arī ne, ne pret vienu citu valsti. Mēs gribam sadarboties ar visām reģionālajām valstīm, pamatojoties uz kopīgām interesēm un savstarpēju cieņu. Un uz to arī jūs varat paļauties. Paldies! Paldies, Marija Davidkungs! Oh, thank you very much, Chair. Uh... Liels paldies! Gribētu tikai īsi jums pastāstīt par to, ka dažādos gad, dažādās vizītēs man bija tas gods satikties ar Bašaru kungu. Uh, viņam patiesībā ir daudz mazāk uh, varas uh, viņa rokās nekā mēs būtu gaidījuši. Viņš ir pakļauts savam tēvam, kura cerības, acīm redzot, nekad ne, nepiepildīsies, un tagad jau ir par vēlu. Ir viena lieta, kas šeit neizskanēja, bet es gribētu jums pastāstīt, ka mēs visi nožēlējam starptautiskās sabiedrības liekulību un to faktu, ka mums ir apmēram, ka mums ir diva veida standarti, kas savstarptautiskā sabiedrība rīkojas nepiemērotais, runāja par Brazīliju, piemēram, Krieviju. Tas saistīts ar to, kā mēs risinām Sīrijas un kā mēs risinām Lībijas krīzi Nu, protams, runājot par eh, laicīgo pasauli, laicīgo valsti Sīrija, tad eh, starpreģionālais un starpkultūru dialogs un eh, mierīga līdzās pastāvēšana ir uzteicama, un mēs ceram, ka tā turpināsies arī nākotnē. Runājot tīri par geogrāfisko um, lietu, par to, ka tika uh, uzbruks uh, Sīrijā, ārvalstu vēstniecībām. Tas ir kaut kas, ko mēs nosodām, bet mums jāraugās uz konkrētiem pasākumiem, kā mēs varētu pielikt punktu asins izliešanai. Es nedomāju, ka mēs eh, gūsim panākums ar uh, A kungu vai B kungu. Mums ir jāraugās visaptvaroši risinājumi es nezinu, vai būtu izmantojama līdzīga stratēģija, kādu mēs lietojam Lībijā, taču katrā ziņā risinājumam jābūt visaptverošam. Un nobeigumā es gribētu jūs aicināt uzturēt kontaktus un vēlu jums un arī jūsu tautai veiksmīgu pārēju jūsu valstī. Paldies, turpina priekšsēdētājs, kā jūs redzat valda solidaritāte mūsu vidū. Mēs ļoti augstu vērtējam jūs sniegto informāciju. Un tas fakts, ka jūs mums sniedzāt īstenāku ieskatu par to, kas īsti notiek Sīrijā, ir ļoti svarīgs. Pateicos visiem, kas piedalījās šai sanāksmē un vēl jums veiksmi!